Meine Damen un Herren, Kollegen. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, man nu jums jāziņo par uh, vienu lietu pēc priekšsēdētāja konferences lūgumu. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs lūdz uh, jūs informēt par Eiropas parlamenta ieteikumu par asociācijas nolīgumu sarunām uh, ar Azerbaidžānu. Tur ir divas formālas kļūdas gadījušās balsojumā, un tāpēc eh, tātad tika iesniegts grozījums bez uh, frakcijas priekšlik, piekrišanas, un uh, netika uh, jautāts arī, vai 40 vai vairāk deputāti ir pret šā, kādu grozījumu. Tās ir divas kļūdas, un uh, tāpēc uh, priekšādātāja konference uh, izlēma, ka šis lēmums vairs nav spēkā, un man, mani lūdza um, jums paziņot, ka tas tiek svītrots no šī ziņojuma, vai kāds iebilst. Tā nav, tad tas tā arī ir nolemts. Pirms mēs sākam balsot, gribētu sniegt īsu paziņojumu un jūs lūgt uh, to pieņemt. Pēdējos gados mums ir bijušas plašas diskusijas par eh, sadarbību starp politiskajām partijām Albānijā. Tas vienmēr ir bijis problemātisks eh, jautājums, lai valstī varētu piešķirt kandidātu valsts statusu. Novembrī sākās sarunas starp opozīciju un valdību, un man nesen bija eh, saruna arī ar Albānijas Eiropas lietu ministri, un izskatās, ka ar e SAO um, starpniecība varētu nonākt pie kopības pozīcijas. Notiek diskusijas, un tā kā no 14. māja šajā nedēļā daži ieradīsies Briselē, tad varbūt būtu labi, ja gan valdība, gan opozīcija kopīgi spētu prezentēt šeit komitejā rezultātus. Mēs esam strādājuši jau gadiem pie šīs problēmas un cenšamies šīs puses samierināt, tad mums vajadzētu, es domāju, arī dot iespēju viņiem šajā komitejas sēdē to darīt, viņus ieaicināt pie mums, ja jūs piekristu, ka mēs tā rīkojamies, tad es varētu dot rīkojumu to darīt, lai abas puses varētu kopīgi nākt klajā ar rezultātu prezentāciju. Paldies! Tad tagad. Uh, Tagad eh, ķersimies pie balsošanas. Siviča kungs. Siviča, ja? Very correct. Jā, ļoti pareizi. Es redzu, ka balsojums par akā ir eh, atcelts. Šodien nebūs šis balsojums. Kāds bija šī lēmuma iemesls? Mēs eh, saņēmām no juridiskā dienesta atzinumu Uh, kurā tika teikts, ka ir bāžas, tātad ir šaubas par šī nolīguma uh, interpretāciju un uh, ka komisijas, komisija var sniegt savu atzinumu. Fulis kungs, komisārs, kas te ir atbildīgs, paziņoja, ka komisija var šādu vienpusēju paziņojumu sniegt. Un, uh, tā kā uh, ir dažādas saskaņošanas problēmas, tad laika ziņā vienkārši nav bijis iespējams to līdz šim uh, saņemt. Uh, es runāju arī De Kaisers kundzi, un uh, mēs nogaidīsim šo atzinumu no komisijas, uh, lai varētu būt uh, droši, ka varēsim panākt pozitīvu risinājumu. Um, ja mēs dažas dienas vēl pagaidīsim, uh, tas būtu labāk sagaidīt no komisijas šo atzinumu un tad nākamajā sēdē lemt šo jautājumu. Es domāju, ka tad mēs arī varēsim panākt stabilu vairākumu lai varētu uh, pieņemt šo viedokli, par kuru diskutējam komitejā. Liels paldies! Tiešām ir labāk uh, panākt spēcīgāku pozīciju, plašāku atbalstu, jo mums bija dažādas šaubas un bažas diskusijās. Es saprotu arī Tātad, ko jūs teicāt, tādā veidā, ka e, mēs pagaidīsim dažas dienas. E, tātad tās būs dažas dienas, nevis mēnesis. Jā. Un mēs to e, apspriedām arī ar Inta, un viņi gaida, kamēr mēs pieņemsim lēmumu. Un es domāju, ka tātad drošāk būtu nogaidīt, un tad tā arī rīkosimies, kad komisija būs sniegusi savu atzinumu. Thank you. Paldies. Devītais punkts. Palecka kungam vai kaut kas ir sakām? Un tad sāksim ar balsošanu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas. Nu, kurš ir par trešais grozījums? Pret. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Apgalīt. Noraidīts. 24 pret 23 pār. Aber dafür, dass. Bet uh, eh, Zarius Valska kungs jau 4.30 uh, eh, šorīt devās uz Luksemburgu, un tas, man liekas, bija pietiekams sots. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas. Man liekas, ka tāds pats vairākums kā trešajā grozījumā noraidīts. Nu, daži grib pārbaudīt. Some people won't accept the defeat. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Kāds ir pazaudējis savu balsošanas karti? Noraidīts. <laughs> kompromiss. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Jā, ja, e, par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret,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 atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas pieņemts. 23. par, pret, atturas pieņemts. 24. par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas pieņemts. 26. par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss. Divās daļās. Pirmā daļa bez partnership un cooperation par, par pret, uh, atturās pieņemts ar partnership un cooperation, kurš par, pret, atturas arī pieņemts. 31. par, pret, Nē, nē, 33. par, pret, atturas noraidīts. Trīsdesmit ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit piektais par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 Tagad sapratu, kas tur rakstīts. Kurš par? Pret. Atturas. Nu, jautāšu vēlreiz. Kurš par? Par uh, mutisko grozījumu numur viens. Visi ir par to, lai tiktu veicināts vērtības. Kurš pret? Atturas pieņemts. 42. par. 42. par. Pret. Noraidīts. 44. Par. Pret. Pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu atzinumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 pār, 2 atturējušies, apsveicu referentu. Tagad Vaidars kundze ziņojums. Vaidars kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt? Nē? Potatoes with... Uh... Pēdējā vēlēšanās, tātad kartafeļa ar ceftolu. Amendment number 25. grozījums par pret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 Noraidīts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. 31. divās daļās. Kas ir par pirmo daļu? Pret, atturas, noraidīt. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. compromise P. PA kompromiss. Kas ir PA? Funny writing. Nu, te tā jocīgi uzrakstīts. Thanks for helping me. Paldies, ka palīdzējāt man saprast. Tātad kompēji, kurš par? Pret? atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas noraidīts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 38. par, pret, atturas atkrīt. 39. par pret atturas noraidīts. 41. Nē, 30. 10. Kurš par desmito? Pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts atturas Noraidīts. Tātad tikai šī daļa desmitajam, kurš par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas Noraidīts. 47. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums. Tikai tas, kas ir par 9.1 pāntu. Kurš par?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 Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pie 11. par. Pret. Atturas pieņemts. Šis ir par 9.3 pāntu. Nabaga Gomešas kundze. Viņa zaudē, jo šie 9.123 tiek pieņemti. 11. pārpret Atturs pieņemts. 52. Pret. Atturas. Pieņemts. 53. Iekļaujot pirmo mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 12. par. Pret. Atturas pieņemts. 13. par. Pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas. Es to gribētu pārbaudīt. Beidzam balsot. Pieņemts 26 pār 23 pret. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. Noraidīts, es atvainojos. 18 par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, iekļaujot otro mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Trešais par pret pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 4. iekļaujot trešo mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 5. iekļaujot ceturto mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. Un tad mēs varam balsot kopā par pielikumiem no 56. līdz 78. grozījumam. Vai visi to pieņem? Par pret atturas noraidīts Tas ir skarbs, bet skaidrs lēmums. Tagad mums ir galīgais balsojums ar elektrisko balsojumu, elektronisko balsojumu. The vote is closed. Beidzam balsot. pieņemts ar 47 balsīm par, divi ir bijuši pret un viens atturējies. Apsveicu! Now we have to vote on Sāra Latvards report. Tālāk sekojam Sāras Latvards ziņojums. Vai viņa šeit? Ne, viņa nav. Priekšsādātāji, viņa atvainojas, ka viņa nevar ierasties šeit šodien. Viņa lūgus, lai es viņu pārstāvu, bet tur neko, man nekas nav sakāms. Nu, es jau zināju, ka sāstrādājums jau nekā nebūs, kurēji. But, uh, send us our best wishes. Bet, nu, sūtām viņai, protams, vislabākos uh, veselības vēlējumus. Desmitais grozījums par pret atturas norādīts. 24 par pret atturas norādīts. Tālāk sako daudz grozījumi pa tiem visiem blakā. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām. Beidzam balsot. 19 pret 32. Mucais grozījums numur 1. Pirmā daļa un otrā daļa. Par pirmo. Kas par? Pret. Atturas. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņems 26 vai 22. Viens atturās. Par otro daļu, kas par? Pret. Atturas. Pieņems. 37. Par. Pret. Elektroniski lūdzu pārbaudām. Beidzam balsot. Sešpadsmit pret trīsdesmit divi. Tālāk, 38 un 48, jeb B bloks. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 42 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 43. Par. Pret. Atturis noraidīts. 5. Četrās daļās. Jābūt kaut nozīmīgam. Pirmā daļa. Par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 28 pret 23 par. Otrā daļa par. Pret. Noraidīts. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturis. Un liekas, ka pieņemts. Lūdzu elektroniski. Žēl, ka sava grupa man neuzticas. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par pret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 Beidzam balsot. 28 pret 23. Mutiskais grozījums 2 par pret. Atturas. Pieņemts. Beidzam. Gala balsojums. Elektronisks lūdzu. Debatte führen? Ja, das könnten wir machen. Wozu? Iran? Ja. Mutola. Wer ist da? Maria ja. Mutola. Shall we close the vote first? The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 706 par, 2 pret, 1 atturās. Apsveicu. Par reglamentu Jau pašā sākumā es lūdzu. Un man bija zināmas problēmas. Par kuru balsu jūs sacījāt, ka parlamentā tātad balsojums tātad ir atlikts? Par kuru jautājumu tas bija? Vai bija kaut kas pārpratums? Tātad tas bija jūsu mutiskais grozījums. Nē, nu es pats biju toreiz uh, eh, plenāsesijā un es nebiju. Un likās, tad tā, tad tur priekšsēdā konferences saprata, ka uh, šis mutiskais grozījums, to nebija iesniegusi grupa, bet gan individus deputāts. Un līdz to plenāsesijā tas nekvalificējas. Un otkārt, arī toreiz priekšsēdētājs nepieprasīja, lai 40 celtu kājos pirms balsošanas, tātad, kas iebilstu pret mūsu grozījumu, un tas netika paprasīts, un tātad sanāk, ka netika ievēroti mm, reglamentu noteikumi. Un tā rezultātā. Tad sanāk, ka ir pieļauts divas robežas kļūdas, un tās atceļ balsojumu. Elmār, bet tas vai nozīmē, ka politbirojas šobrīd atbalsta atbalsta Kalnu Karabahas konfliktu. Okupāciju. Nē, tad tas par to nav runa. Tas runa par balsošanas kārtību un par reglamentu. Manuprāt, tas bija ļoti skaidrs. Ja visa grupa piecerēs kārtas, tas arī būtu par maz. Nu, Nu, man, protams, arī ziņoja, ka šis jautājums arī, protams, tad ir izskatīts arī komitejā, un Ferhofstads kungs arī taču jautājumu izvirsīja šobrīd priekšādāt konferencē, un tad sanāk tā, ja reglaments nav ievērots, tad, protams, balsojums anulējas. Un līdz to Ajolat kundze. Manuprāt, visi, kas piedalījās plenārsīs, ieskaidri redzēja, ka šis priekšlikums ieguva ļoti plašu atbalstu, ko iesniedza Ansbērta kungs. Tātad tāds varētu arī būt, bet jebkurā gadījumā tas bija jāievēro procedūra, reglaments, un ja reglaments nav ievērots, tad, um, protams, tas nav ievērots, un tas ir tieši pretēji, un reglaments ir tieši, lai aizsargātu, lai būtu kārtība. Nevar būt tā, ka jūs vienkārši tagad ar vairākumu atceļat līdzinējo reglamentu. Tas nav iespējams. Tā nav kungs. Man prieks, ka jūs spējāt tiešām no, <clears throat> no, nu, nu, atvairīt šobrīd šo tādu tīri apvainojošo grozījumu, jo sanāk, ka mēs tā kā gandrīz vai debatēm par diviem uh, ziņojumiem, jo parlaments sniedz divus pilnīgi pretējušs signālus. Un tāpēc mana kruba katrā ziņā būtu bijuši pret, un mēs būtu piecēlušies. Un mums šoreiz nebija nekādas vispār signāla un sapratnes, ka viss notika tajā brīdī. Un, protams, tā ir tautas partija šobrīd, kas ir izgāzusies, bet uh, Landsbeģa kungs, kas mēģina iesniegt šādus grozījumus, mutiskos grozījumus pēdējā minūtī, angļu valodā, kur vispār e, nav jēgas, pirmkārt, un liekas, ka viņš arī gribēja kaut ko citu pateikt, nekā tur ir pateikts. Un līdz ar to mēs īstenībā būtu piecēlušies absolūti kājās, ja mums šādu vispār iespēju kāds būtu devis. Un būs šis jautājums izskaidrots parlamentā. Nu, tas, ka a, valodai nav jēgas, tas, protams, nav arguments politikā. Landsbērgs kungs, šis bija ļoti skaidrs grozījums, tad mēs runājam par okupētajām teritorijām, nevis tikai Kalnu Karabahu, bet vispār par trim plašākam arī okupācijām teritorijām. Un ja jūs tiešām to arī vajadzētu nevis tikai gulēt plenāru sesijā, bet arī klausīties un saprast. Un tad jūs arī varētu saprast, par ko šīs grozījums bija un arī kāds bija domāts. Nē, jums vēlaties. Vaidars kundz, lūdzu. Nu, es nevēlētos, lai mēs virzam politiskas diskusijas, bet ja jau kādu priekšlikumu atbalsta parlaments, tad es nedomāju, ka prezidijām ir tiesības anulēt. Manuprāt, vēlreiz vajadzētu tad arī vispār izskatīt šo kārtību un vispār šo lēmumu par lēmumu atcelšanu tad būtu jāizskat pašam parlamentam. Es nedomāju, ka šeit piedāvātā mm, atrisinājums īstenībā ir kaut kāds pieņemams risinājums. Mēs nerunājam par saturu, mēs runājam par noteikumiem, un noteikumi, jeb reglaments, ir jāievēro. Un, ja tā tik konstatēts, ka reglaments nav ievērots, un es pats nepiedalījos šeit, es par to nevaru izteikties, bet um, skaidrs, ka reglaments nav ievērots. Tātad šeit nav runa par jēgu, bet gan par e, formu. Un līdz ar to, ja jūs apstrīdat, protams, šo mm, pašu arī pieņemto lēmumu, tad, protams, ir var rakstīt vēlreiz arī prezidentiem. Salafranks kungs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Lo primero que Paldies, priekšsēdētāji, gribētu paziņot, ka man izjūtu lielu cieņu attiecībā pret kolēģi Landsbergi, pret viņa personisko dzīves gājumu, un es domāju, ka šeit parlamentā e, mums ir ne tikai grupokrātisks parlaments, bet arī deputātiem ir individuāls tiesības. Bet ša, tomēr gribu sacīt divas lietas attiecībās kolēģi Landsbergi mutisko grozījumu. Pirmkārt. Pēc būtības runājot, šis grozījums, jeb šis, um, šī rindkopa Eh, tika pakļauta rūpīgam darbam un politiskam konsensam, kas atspoguļojas eh, ziņojumā gan par Armēniju, gan par Azerbaidžānu. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts. Otrkārt vēlos sacīt, ka Landsbērģa kungs nerēķinājās ar tautas partijas grupas atbalstu, lai prezentētu šo mutisko grozījumu. Un, respektējot viņa prezentēto, mēs nevaram palikt guļot uz lauriem tika domāts pār nolīguma būtiskām izmaiņām, bet respektējot eh, Landsberģa kungu, es nelūdzu tautas partijas locekļus piecelties, lai bloķētu grozījumu. Grozījums pēc būtības eh, Pēc procedūras runājot, grozījums tika iesniegts pēdējā brīdī, nebija balsošanas sarakstos, nebija mutiskā grozījuma tekstā un bija kļūda no sēdes prezidentūras puses, jo pirmkārt netika formulēts eh, jautājums eh, sēžu zālē, otrkārt cēlās vairāk liberāļu kolēģi un vai bija 40 kopskaitā. Tāpēc eh, šeit palika neskaidrības. Atkārtoju, Tautas partijas grupa neatbalstīja šo grozījumu, otrkārt netika ņemēts, eh, ņemt vērā eh, reglaments, un eh, ceturtkārt nebija pietiekamu uh, locekļu skaits atbalstām. Tāpēc es domāju, ka uh, šis grozījums viesā atšķirības starp abiem ziņojumiem, bet netika ievērots reglaments, un tāpēc uh, parlamenta lēmēju orgāniem ir pēdējais vārds, lai apstiprinātu grozījumus šajā sakarā. Paldies! Viginin. Uh, thank you, Chair. Viginin kungs. Jā, paldies, priekšsādātāji. Mm, sociālistu grupa neatbalstīs šo soli. Mūsu pozīcija, kā jau arī par to balsojam ārlietu komitejā, un tāpat arī mūsu politiskās grupas diskusijas bija tā, ka vienkārši mēs atspoguļojam to, kas ir iekļauts pašā ziņomā. Uh, Savukārt, ņemot vērā veidu, tas, kas bija mulsinošs, kādā veidā tika iesniegts šis arī grozījums un arī ap, apjukums prezidijā, jāatzīst, ka man liekas daudziem, man ar tā skaitā nebija skaidrs, kas īsti notiek. Un tajā brīdī, kad arī īsti pieceltos tie deputāti, tad it kā sanāk, ka mēs nebalsojam par grozījumu, tad atkal balsojam, un tā rezultātā, protams, sanāk, ir jautājums ir pilnīgs neskaidrības, un tāpēc man bija pareizi, ka priekšsēdāt konferences jautājumu vēlreiz izskatīju un uh, eh, cenšos ievies kārtību. Paldies! deputāts Tanoks. Jā, man ir prieks, es piekrītu visiem, kas te sacīja, bet pirmkārt gribu norādīt, ka tur bija arī pirmkārt arī jau tīri valodnieciski problēma ar pašu valodu. Nav tātad par jautājumu par reglamentu, bet pirmais jau bija arī tas, kas bija, eh, tas ir eh, pirmkārt vai sākotnēji vai eh, pirmkār, pirmais, otrais, tad ir jautājums, kā angļoda mēs to sakām first vai at first. Un tas ir diezgan atšķirīgi, un tas sākotnēji mums rada arī apmulsumu uz tiem cilvēkiem, kam angļot ir cimtā. Līdz ar to katrā ziņā mēs būtu arī kā grupa noraidījuši šo grozījumu ne tikai, protams, valodniecisku iemeslu dēļ, bet tas ar to būtu jāsāk. Ja, ja jūs gribat patlūkojot citiem vārdiem sakot, tad Latvijas grozījums pieprasīja, lai nekavējoties tiktu arī izvākt, eh, atsaukts, atsaukts karaspēks. Es domāju, ka Landsbērģis kungs, protams, jau pateica diezgan skaidri, ko viņš gribēja pateikt arī uh, pēc savas politiskās pārliecības, bet, nu, viņš nav arī dzēnieks. Jūs priekšsēdētā pareizi sacījāt, kam nevajadzētu runāt tomēr par saturu, bet tikai par formu šajā gadījumā, saka Hovit kungs. Un tomēr man arī, zinām, tāds, es saprotu arī Vaiders kundzes pozīciju. Tas, ko viņa teica, nav runa par to, ka Uh, kā tas viss tika izskatīts uh, plenārsesijā, bet gan par to, vai priekšsādātāja konference ir lielāks spēks nekā plenārsesijā un ka viņi var atcelt plenārsesijas lēmumu. Lūk, tas ir nopietns jautājums, un tagad, varbūt skatoties atpakaļ, mēs varētu domāt, ka toreiz uh, vadītājs, tātad priekšsādātājs, kas bija sēdes vadītājs, viņš pieļāva kļūdu. Uh, Un tad drīzāk ir jāskatās, kā tad to atrisināt. Nu, es nezinu, vai šeit ir piedāvāties risinājums gluži pareizs. Tā ka Vaidars kundze uzdotais jautājums ir ļoti pareizs. Mums ir jāpārbauda arī šādā ziņā reglaments un procedūra, un es viņu ļoti atbalstu. Paldies! Paldies, tālāk vārds. Mm, referents kundzei. Demek kundze. Jā, paldies. Tas bija mans ziņojums, un, manuprāt, tur bija pieļauts skaidra reglamenta kļūda. Plenās sesijas laikā. Mana politiskā grupa uzskatīja, ka 40 personas deputāti piecēlās kājās, un savukārt tiek sēdējis manis, tad to arī var apliecināt, ka tu biji pat vairāk nekā 40 cilvēku. Tieši tāpēc es arī vēlreiz uzreiz jau arī signalizēju, norādot, ka ir vairāk nekā 40 deputāti bloķējuši, noraidījuši šo grozījumu. Un vēlreiz, nerunājot par saturu, bet uzmanību vēl to tikai šobrīd uz reglamentu. Es tad vēlreiz to vēlu apliecināt, ka bija pieļauta reglamentu kļūda. Jā, paldies. Landsveid kungs vēlreiz jums sāc, un tad viss beidzam. Tā persona, tātad, kas nepaprasīja šo jautājumu, tas galu galā ir šobrīd tas vienalga, kurš būtu, tas ir tātad ir priekšsādātājs tajā brīdī, un viņam ir jāskatās uz priekšu, un viņai jāredz mm, situācija. Un viņa toreiz skatījās, un viņai sanāca, ka ir mazāk 40 personu. Varbūt, ka bija vairāk, varbūt ir mazāk. Tas ir, tas ir, bet tas ir priekšsādātājs, kas tātad to jau konstatē. Un otrkārt, man ir tiešām prieks dzirdēt, ka ka šeit mēs nenājam pār šo grozījumu saturu, gan par šo pašu procedūru. Paldies, ka atbalstījāt man saturu. President, I am with the impression. Priekšstādātāji, man tagad rodas tāds iespējas. Galu galā, taču grozījums plenārsesijā ieslēdz tikai grupas vārdā, kuras ir apstiprinājuši uh, Uh, apsvērs iegūmi, vai arī 40 deputāti. Mis, uh, Landsbērģa kunga mm, grozījums neieguva um, grupas atbalstu, tad viņš bija, nu, tukšo. Bet tauts patī necēlās kājās un neiebilst. Nu, nu, manā grupā tā bieži notiek. Ich möchte einen Vorschlag machen. Ich lese ihn einmal. Labi, man būtu tāds priekšlikums. Es tad 216. reglamenta punktu nolasīšu. Pirmkārt, ja tiek konstatēta kļūda parlamenta pieņemtā tekstā, tad attiecīgās komitejas priekšsēdētājs sagatavo ziņojumu par šo. Tālāk atbildīgā komiteja pārbauda arī šeit pieļauto kļūdu un par to, kādā veidā to varētu tomēr arī tad eh, grozīt. Un tad ja 48 stundas pēc tam, kad tiek iesniegts arī šis grozījums pār labošanu, un ja tas tiek atrisināts, tad tas skās spēkā. Bet tā kā viss, protams, jūs nepiekrītat tam, tad es tagad varētu ierosināt, ka par šo priekšlikumu mēs tad balsojam. Un līdz ar to tad šo uh, balsojuma rezultātu mēs nodošu tālāk priekšsēdētāju konferencei, norādot, ka savukārt ir vēl iespēja, ja tad politiskai grupai kādai būtu iebildums, tad šo jautājumu vēlreiz var arī virzīt uz plenārsesiju. Un līdz ar to mēs balsojam tagad par šo priekšlikumu, un es jautāju, vai kāds ir, vai kāds atbalsta komitejas priekšlikumu sagatavot šādu labojumu. Kas ir par šī labojuma sagatavošanu? Kas ir par, kas ir pret? Līdz ar to vienbalsīgi pieņems. Viena balss pret. Tas par kādu tad labojumu korekciju jūs runājat? Tad vārds first tiek svītrots. At first. Tad tas ir kā korekcija, ko virza tagad priekšsēdā konferencē. Līdz ar to tiek grozīts arī pats plenārsesijas balsojums nolēmums. Tātad lēmums ir tāds. Komiteja ir ņemot vērā paņemto reglamentu nejaušības kārtībā, nevis apzināti, bet nejaušības kārtā. Nevienu nevaram so, sodīt par to, tātad tur bijuši vairākas pieļauts kļūdas, arī uh, Nebija skaidrības, vai tauts pati atbalsta vai neatbalsta, vai 40 citi deputāti ir pret, un tā vien bija, vienkārši sakot, bija reglamenta pārkāpums, un līdz to mēs vienojamies ar lielu vairākumu šeit. Un līdz ar to mēs tādu ziņosim tālāk, un šo jautājumu izskaidrosim nākošā plenā sesijā. Ja savukārt politiskā grupa kāda iebilst vai 40 deputāti iebalst, tad to atkal nolok, uh, <clears throat> no virza uz balsošanu plenā sesijām. Nu, līdz ar to tiek ievērots, protams, eh, skaidra pozīcija un netiek pārkāpta demokrātija, jo gan tā priekšsādāta konference, gan arī plenārsesija vēlāk tad vēlreiz balso un mm, skatās, vai tad vārds at first paliek vai nepaliek. Šobrīd balsojam komitejā un mēs balsojam pret šo vārdu svītrošanu. Bet tā tad. Nu, tad ir iespējams tā tautas partijas grupai e, iesniegt iebildumu un tālāk virzīt šo uz balsojumu vēlreiz plenārā sesijā. Bet tagad tiek ievērots reglaments, un, manuprāt, vēlreiz vēlos uzsvērt. Reglaments, noteikumu, procedūru novērtējumu ievērošana ir ļoti svarīga demokrātijai. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir īpaši, lai aizsargātu arī mazākumu viedokli. Jo mm, nevar būt tā, ka vienmēr vairākums tad izmanto savas varas pozīcijas, lai pat pārkāptu noteikumus. Jums var nepatikt tas, bet tas ir jāievēro. Tas nav jautājums par to patiku vai nepatiku. Šie ir ļoti nopietni nosacījumi, sādāk parlaments vispār nevar funkcionēt, ja neievēro noteikumus, reglamentu. Līdz ar to te nav runa šodien par saturu, bet tikai par formu. Un tad, lūk, paskatīsimies, kāda būs tālākā virzība, kas notiks plenā sesijā, bet, lūk, mēs par to nobalsojam šobrīd. Mēs par to varētu balsot vēl arī hmm, plenā sesijā. Paskatīsimies, kāda būs rezultāti. Un, ja nebūs citu re, priekšlikumu, tad, protams, varbūt arī vēl citi tiesiski instrumenti. Jo bija pieļauts kļūdas reglamenta pie, piemērošanā. Paldies! Pusstundas šķiet, varbūt, ka tomēr nedaudz arī mazāk, bet es izsludinu pārtraukumu vai arī tas jautājums. Vai nu būs pārtraukums, vai arī mēs varam uzreiz ķermies pie kādām diskusijām, pie politiskajiem jautājumiem, kas nemaz nav iekļaut darba kārtībā. Un arī domāju par citu sēžu sagatavošanu domāt arī par sagatavošanos padomē, tad mēs runāt, varētu runāt arī par Irānu, balsoties informāciju, kas esam saņēmuši, un izmantot šobrīd laiku mūsu rīcībā, tātad arī pusstundu, kas ir mūsu rīcībā, pirms ierodas tad uh, padoms priekšsēdētājs. Jūs piekrītat vai tomēr pārtraukums? <laughs> pārtraukums. Pārtraukums. Nu, tad lūdzu esiet laicīgi atpakaļ. Tātad ārlietu ministrijas, ārlietu padomas priekšsēdētājs speciāli ierodas eh, pie mums no Luksemburgas, lai ziņotu, protams, par padomi, tāpēc mums ir būtu pieklājīgi un svarīgi būt šeit. Kaut galā arī viņš ir un sadarbībā ar ar Dānijas ārlietu ministru, manuprāt, ir ļoti svarīga un ļoti laba. Arī, un līdz ar to to vajadzētu cienīt. Paldies! Thank you. So I can feed.

und Herren, Dāmas un kungi, sveic mūsu vidū Dānijas ārlietu ministru Viniju Sovendālu. Un man ir liels prieks, ka viņš atkal ir ieradies pie mums. Viņš uh, jau teica, ka Luksemburgā notiks sēde, un tāpēc viņam īpaši bija jāierodas Briselē, lai ar mums tiktos, un paldies par šo labo sadarbību, un viņš tagad eh, komisijas vicepriekšsādātājs vārdā stāstīs eh, par ārpolitikas eh, ministru sanāksmi. Un tūlīt uzreiz došu viņam vārdu. Dank. Paldies. Liels paldies! And... Paldies! Es ar prieku atgriežos Sāfēd komitejā. Tā ir otrā reize, kad esmu šeit. Un Es ierodos no vakardienas sanāksmes, kurā piedalījās augstā pārstāva Katrīna Aštona. Mums bija piesātināta darba kārtība ņemot vērā pozitīvo notikumu attīstībā, attīstību birbā, mēs esam pārtraukuši sankcijas. Es domāju, ka būtiski ir to atzīmēt, jo ļoti bieži mēs sankcijas stiprinām. Bet arī dažkārt mēs tās atceļam vai pārtraucam. Un mēs tā rīkojāmies, tāpēc, ka notikumi attīstās vēlamā virzienām. Ministri piedalījās ļoti interesantā diskusijā par eh, nākamiem soļiem attiecībā uz Afganistānu. Un vakar Anders Foks Rasmussens, NATO ģenerālsekretārs, eh, arī apmeklēja parlamentu, cik man zināms. Eh, izšķirīgie lēmumi Afganistānas sakarā tiks pieņemti maijā. Un padome vakardien pārdomāja un apsprieda Sīrijas, Malī, Sudānas, Dienvidsudānas un Gvinējas Bisau jautājumus. Bet vispirms par Birmu. Mēs apsveicam eh, pozitīvo notikumu attīstību Birmā. Cerības, ehm, eh, kas tika paustas janvārī, ir īstenojušās lielā mērā. Mēs piekrītam sankciju eh, atcelšanai, izņemot ieroče embargo. Tāpat arī mēs um, apsveicam notikumus Birmā. Angsangs Suki partija ir guvusi panākumus uh, vēlēšanās, un uh, tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, Eh, viņas leģitimitātei. Tāpat ir panākta eh, ekonomiskās reformas, kuras attīstās citi notikumi, un galvenie izaicinājumi šobrīd ir, lai stiprinātu mieru, stip, eh, demokrātiju, stabilitāti un palīdzētu attīstīties etniskiem reģioniem. Tomēr vēl aizvien ir daudz darāmā, ir jāatbrīvo politiski ieslodzītie, miers ar etniskām grupām ir trausls, un arī ir notikumi, kas varētu procesu apdraudēt. Nākamais vēlēšana datums ir 2015. gadā, kad līdz kam ir daudz kam jāmainās. Eiropas Savienībai ir jāmudina reformu īstenošana, tas nozīmē sniegt atbalstu valdībai un visām iesaistītēm pusēm. E, sankciju pārtraukšana, nevis atcelšana, varētu būt būtisks e, komponents šajā politikā. Augstā pārstāve nākamajā nedēļā apmeklēs Birmu, lai mudinātu reformu turpināšanu, kā arī meklētu veidus un palīdzētu meklēt veidus, kā nodrošināt mieru starp etniskajām grupām. Tāpat arī komisārs Piebalgs ir pievērsis lielu uzmanību šai valstī, ir piešķirts ievērojams aizdevums, ievērojams finansējums, kas koncentrējas uz izglītību, uz veselības aizsardzību un kapacitātes eh, veidošanu, pilsoniskās sabiedrības veidošanu. Tāpat arī. E, ASEAN eh, attīstības ministri apspriedīs eh, Birmas jautājumu savā nākamajā sanāksmē. Nākamais punkts - Afganistāna lai noteiktu Eiropas Savienības eh, nostājotiecībā uz Afganistānu un turpmākās starptautiskās saistības. Būtisks datums ir NATO samits Čikāgā, kas notiks maijā, kas koncentrēsies uz turpmāko atbalstu, kas būtu sniedzams droši, Afganistānas drošības spēkiem. Eh, tāpat, stā, eh, kā notiks vairākas konferences, taiskaitā Kabulā un Tokio. Ministri piekrita veidot visaptverošu pieju un uzsver to, ka šīs trīs konferences un ilgtermiņa jautājumi, ko tie pārstāv, ir jāskat kopumā. Nevar būt drošības bez attīstības un nevar pastāvēt attīstība bez drošības. Tāpat arī ministri pasvītro to, ka drošība pati par sevi nav pietiekama un ir jādomā par problēmu risināšanu. Debatas eh, apliecināja Eiropas Savienības apņemšanos eh, strādāt arī pēc 2014. gada, un ministri uzsvēla, eh, uzsvēra Eiropas Savienības lomu, lai apgal, gatavotu Eh, miera un drošības eh, spēku šajā valstī. Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai arī reaģēt uz eh, nepieciešamību nodrošināt Afganistānas drošības spēkus pēc 2014. gada. No personiskas perspektīvas raugoties, gribu apsveikt to, ka ministrija apsveic iniciatīvu attiecībā uz finansējumu drošības spēkiem. Tāpat arī ministri uzsvēra stabilitāti Afganistānā, e, kas ir jāstiprina. Stambuls process ir e, arī nepieciešamība mm, turpināt šo procesu Tokio sanāksmes laikā. Tāpat arī jāņem vērā Afganistānas eh, valdības paustā apņemšanās eh, Bonnā. Ļoti daudzi pauda bažas par eh, draudiem attiecībā uz dzimumu līdztiesību, kas kļūst aizvien acīm redzamāk. Tālāk par Āfriku runājot. Vairākās Āfrikas valstīs ir atkal iestājusies krīze. Ministri eh, pasvītroja īpaši Sahel nedrošo stāvokli, kā arī nepietiekamo pārtiks piegādu šogad. Situācija Malī vieš bāžas. Tāpat arī politiskā situācija galvaspilsētā ir neskaidrs. Savukārt ziemeļos vairākas grupas ir pārņēmušas kontroli pār trim lielākajām eh, pilsētām. Āfrikas valstu organizācija aktīvi aicina ieviest konstitucionālu valdību un atrisināt mali krīzi. Ministru uzsvēra arī kaimiņu valsts nozīmīgo lomu, lai saglabātu valsti vienotu. Pārējais eh, noteikumiem ir jābūt ticamiem un nedrīkst tajos dominēt militārais spēks ministri eh, aicina izveidot sākot ar jūliju misiju. Tāpat arī ministri apsprieda vardarbību, kas notiek Sudānā, starp Sudānu un Dienvidu Sudānu, un aicina abas puses atturēties no tālākiem uzbrukumiem. E, šīs problēmas var tikt atrisināts tikai ar dialogu un politisko vienošanās e, palīdzību un nevis e, caur karošanu. Un mūsu galvenais mērķis ir veicināt divu valstu izveidošanu, kas spēj mierīgi līdzās pastāvēt. Tas pilnīgi skaidri tika norādīts eh, pieņemtajos padomas secinājumus. Eh, valsts apsvērsums eh, Bisavas Gvinējā tika nosodīts, pasvītrojot valsts trauslo situāciju un tendenci dominēt militāristiem. Tāpat tika pieņemti padomas secinājumi, lai lai uzsvērtu Āfrikas valstu organizācijas nozīmi. Vairāk jautājumu tika skatīti arī citu jautājumu sadaļā. Beļģija informēja par situāciju pēc vēlēšanām Kongo Demokrātiskajā republikā, kurā bija sabāžas Spānija, pieminēja E, biznesa uzņēmē darbības vides pasliktināšanos Argentīnā e, pēc enerģijas kompānijas privatizēšanas. E, šajā sakarā pagājuš, pagājušajā nedēļā izskanēja apgalvojumi parlamentā un ir atlikti uz vēlāku laiku iecerētie pasākumi aprīlī starp Spāniju un Argentīnu. Itālija pauda bažas par e, politisko stāvokli Lībijā. Īpaši atcaucoties uz robežu kontrols un migrācijas jautājumiem, kas varētu pasliktināties ņemot vērā krīzi Sudānā, Dienvidsudānā un Malī. Nīderlande pieminēja nesen pieņemto amnestijas līkumu. Zviedrijā aicināja sekot Baltkrievijas notikumiem pēc tam, kad tika atbrīvoti divi politieslodzītie. Un eh, runāja par Eiropas Savienības vēstnieku atgriešanos. Tāpat es pieminēju Bahreinas pilsoņu Alka Vaha gadījumu. Jūs iespējams zināt, ka viņš ilgu laiku atrodas ieslodzījumā. Viņš ir eh, pieteicis bada streiku, kas ilgs 75 dienas, jau mēs esam nobažījušies par viņa stāvokli un aicinājam Bahreinu viņu at, uh, eh, brīvot un nosūtīt atpakaļ uz Dāniju. Viņš ir arī Dānijas pilsonis. Bet vakar uh, kasācijas tiesa atcēla vēl uz nedēļu lēmumu pieņemšanu, un mēs esam nobažījušies par viņa dzīvību un veselību. Kā jau ikvienā padomē šopavasar tika apspriests Sīrijas jautājums. Ministrija pieņēma padomas secinājums, kas apsveic otro rezolūciju par novērošanu misijas iz, eh, nosūtīšanu. Un mēs atbalstām eh, Kofi uh, Anana misiju un nepieciešamību ne tikai pēc uguns pārtraukšanas, bet arī pēc pilnīgas sešu punktu plāna ieviešanas. Mēs esam gatavi to atbalstīt. Ir nosūtīti novērotāji, un mēs visi ceram, ka viņu klātbūtne e, palīdzēs mainīt situāciju. Tāpat arī padome apstiprināja e, sankciju pastiprināšanu e, pēc, e, pret Sīriju. Ministriem notika arī viedokļa apmaiņa par vidēju austrumu miera procesu, koncentrējoties uz situāciju okupētajās Palestīnas teritorijās. Viņi vienojās atgriezties pie šī jautājuma maijā. Un visbeidzot, es pārstāvēju augsto pārstāvi konferencē ar Maroku, Maroku priekšsēdētāju godējumie deputāti. E, šī ir e, mana prezentācija, kas jums tiek ziņot augstās pārstāvis vārdā, un es tagad gribētu uh, Eh, uzklausīt jūsu jautājumus eh, un esmu gatavs uz tiem atbildēt. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Vai mums ir jautājums? Sala Frankas kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Sveicam, ministra kungs. Un ļoti patīkami dzirdēt, ka jūs jūtaties pie mums kā mājās. Katrā ziņā gribu jūs sveikt mūsu vidū un uzdot dažus jautājumus. Vakar ar mums bija NATO ģenerālsekretārs, kurš runāja par attiecību stiprināšanu starp NATO un Eiropas Savienību saskaņā sešu punktu plānu. Un šajā sakarā es gribētu, lai jūs mums precizētu mazliet debats, kas notika padomē par Afganistānu. Savienoto valstu prezidents ir paziņojis par pasākumu sēriju pret Irānu un Sīriju, ņemot vērā un runājot par kiberrepresijām, vai Eiropas Savienība pievienosies šiem savienoto valstu politikai. Miera process vidējos austrumos, es gribētu zināt kāds ir jūsu viedoklis par gāzes līgumu atcelšanu starp Eģiptu un Izrēlu pēc vairākiem atentātiem gāzes vados? Jūs zināt, ka e, Ēģipte piegādā Izrēlai 40% gāzes un visbeidzot priekšsēdētāji. Jūs pieminējāt Repsol gadījumu pēc e, nacionalizēšanas no Argentīnas valdības puses. Uh, kad tika e, lielākā daļa akcionāru daļu e, privatizēts. Jūs zināt, ka parlaments Strasbūrā pieņēma rezolūciju E, kur bija deklarācijas no priekšsēdētāja un no augstās pārstāvas puses, un es neredzu nekādu secinājumu e, padomes e, secinājumos un protokolos. Es gribētu zināt, kā padome uzņēma šo jautājumu no Spānijas valdības puses un kādas darbības būtu iecerētas šajā sakarā. Lūk, priekšsēdētāji, tie ir jautājumi, kurus es gribēju uzdot, un esmu pateicīgs, ka esat kopā ar mums. Paldies! You, Paldies, priekšsēdētāji, es gribētu uzdot eh, padomas priekšsēdētājiem. Vai ir eh, apliecinājumi no Birmas? kā Eiropas Savienība varēs izvietot eh, personālu šai valstī. Un cerams, ka katri raštoni tās saņems, tā izskaitā kā apliecinājums par eh, politieslodzīto atbrīvošanu un par eh, pamat brīvību ievērošanu, tādu kā mediju brīvību un NVO brīvību ievērošanu. Afganistānas sakarā es gribētu uzdot jautājumu, vai saistībā ar reģionālajiem spēlētājiem, vai padome ir pievērsusi uzmanību šajā sanāksmē vai iepriekšējā sanāksmē bezpilota lidmašīnu eh, lietošanai, nogalināšanai, ņemot vērā negatīvo precedentu. Eh, un es dzirdu, ka cilvēki ir, jau var nopirkt bezpilotu lidmašīnas par 300 dolāriem. Un es domāju, ka šis jautājums prioritāri jāapspriež padomē Āfrikas sakarā. Un runājot par Lībijas malīgi vienreiz bija savu notikumiem un to, kā atsauca Sudānas konflikts uz Lībiju. Es gribētu uzdot jautājumu, vai tas nozīmē, ka padome atbalstīs eh, Katrīnu Aštonu atbalstot misijas nosūtīšanu, delegācijas nosūtīšanu uz Lībiju. Es zinu, ka drīzumā uh, um, būs delegācijas vadītājs, bet ir vajadzīgs arī personāls. Vai Eiropas māja Bengāzī ir ņemta vērā? Es domāju, ka tas būtu nozīmīgs solis, un tas varētu ietekmēt Lībiju, mūsu pašu drošību Lībijas sakarā, bet arī e, kaimiņu valstīm un Sahelu. Tālāk par e, Bisaus Gvīneju. Esmu dzirdējusi padomas nostāju par Bisavas Gvinēju, par pie, ies, cietumnieku atbrīvošanu, ieslodzīto atbrīvošanu, dažādiem pasākumiem, bet es neredzu neko saistībā ar um, misijus Gvinējas, Bisaus Gvinēju, kas ir priekšnosacījums, lai šī valsts varētu kļūt par uzticamu valsti un nevis par narko valsti. Lūk, šeit ir atkal vēl viens gadījums, kad ir uz spēles mūsu, mūsu pašu drošība. Eh, Tenok. Tanoka kungs. Paldies priekšsēdētāji. Par Argentīnu. Man šķiet, jūs pieminējāt Spāniju un Repsol gadījumu. Un, protams, ir izdarīts spiediens uz ārvalstu bankām, it īpaši apvienotās eh, karalistas bankām, kas darbojas Argentīnā. Vai tās finansētu um, ehm, Falklendas salu naftas um, pētniecības darbu. Es saprotu, ka šis ir sarežģīts jautājums starp eh, apvienoto karalistu un Argentīnu, bet eh, kur kuras ir dalībvalstis, kas atbalsta Spānijas, eh, Argent, Buenos Aireses nostāju attiecībā pret Falklenda, jeb Malvilnu salām, un vai Spānija atbalsta Buenos Aireses eh, nostāju šajā sakarā. Un eh, kāds ir viedoklis par Spānijas aktīvu ekspropriāciju un par iespējām izslēgt Argentīnu no G20 grupas, jo tas norāda uz viņu rīcību kopumā šīs valdības eh, laikā attiecībā uz tiesiskumu un privātīpašumu, un tagad vairāk jautājumu par Austrum partnerības valstīm un Krieviju, par Baltkrieviju. Saņikau kungs nesen tika atbrīvots. Vai ir bijušas kādas diskusijas par to, vai visi pārējie politieslodzītie tiek atbrīvoti, vai ir kādas eh, daļēji sankciju atcelšanas uz, eh, pret Baltkrieviju ir iecerētas par Ukrainu? Vēl aizvien ir Timošenko gadījums neatrisināts un eh, Interpol orders, kas ir izsniegts, lai aiz, arestētu bijušo ārlietu ministru Lucenko, kam piešķirts politisks eh, patvērums Čehijā. Un Interpols saskaņā ar savu hartu nevar iesaistīties eh, politisku tiesu uh, spriešanā. Kā šajā gadījumā uh, būs tā rīcība pret bijušiem politiskiem oponentiem. Krievijas gadījumā eh, Putina inaugurācija ir tepat mums eh, durvju priekšā. Vai jūs uzskatāt, ka jaunais prezidents būs eh, vairāk reformas atbalstošs? Un vai jūsuprāt, vai tas ietekmēs um, tādas uh, um, procesus kā Hodorkovska process un kā turpmāk uh, risināsies jau pēc nāvis Magnītska process. Paldies! Maijā. Paldies, priekšsēdētājs. Es saprotu, ka eh, padomi nav apspriedusi multinacionālu uzņēmumu kā Repsol. Es to saprotu, jo tik tiešām problēmas, kas ir saistāmas ar multinacionālu uzņēmumu, ir maz saistāmas ar jūsu aprakstīto darba kārtību, sākot ar Sahelu. Esmu nobažījies par eh, tiem personu miljoniem, kas cieš no bada un kas eh, var mirt badanāvē, neraugoties uz eh, pasākumiem, kur ir paredzēts piešķirt 124 miljonus dolāru, no kuriem ir saņemta tikai 24% finansējumā, tātad finansējums eh, netiek saņemts, un astu, No astoņām Sahel valstīm septiņās valda ārkārtas situācijā. E, es domāju, ka vairāk ir jādomā par šīm problēmām. Multi, e, multinacionāla uzņēmuma problēmas nav bada problēmas. Akcionārs neviens e, badanā vene nemirs. Un, bet šeit ir jautājumi E, kas e, ir saistāmi ar starptautiskajām attiecībām pasaulē. Es nevaru e, parakstīties pret zem Rasmusen deklarācijām vakar, viņš sacīja, ka tiek izmantota krīze, lai mazinātu militāros izdevumus. Kā ir iespējams tas, ka tiek samazināta visa sociālā darba kārtība? Uh, E, Eiropā un netiek samazināti militāri uzdevumi. Kā ir iespējams, ka nepa, nepalielinās e, kooperācija un ka netiek iztenot tūkstošgadas mērķi? Šie jautājumi netiek atrisināti. Tāpēc, manuprāt, vissteidzamākais Eiropas Savienībā ņemt vērā un uh, īstenot eh, pasākumus, lai atrisinātu Sahela drāmu. Augstā pārstāva Irānas apmeklējuma laikā var apmeklēt eh, attiecīgās norādītās kodola iekārtas un Irāna eh, apliecina, ka tā dod tiesības inspektēt attiecīgās kodola iekārtas, un vai šajā sakarā varētu uzsākt sarunas par to, ka, lai novērstu Izraēlas iecerēto konkrēti uzbrukumus šīm kodola e, iekārtām, kas varētu novest pie stabilitātes eh, mazināšanās un destabilizēšanas kopumā e, zonā. Un visbeidzot, nesen parlaments apstiprināja, rezolūciju, kas atgādināja iepriekšēju rezolūciju saistībā ar Rietumu Sahāru un cilvēktiesībām. Bankimūns nesen apsūdzēja Maroku spiegošanas sakarā Sahārā. Un vai šajā sakarā ir kāda iniciatīva, lai ne varētu eh, Ko jūs varētu šajā sakarā teikt par misiju Rietum eh, Sahārā? Paldies. Now, paldies, tagad Lohbīlārs kundz lūdzu. Paldies priekšsādētāji un paldies arī Saundāla kungam par garo uh, uzrunu. Un paldies, ka jūs uzņēmāties iniciatīvu uh, palīdzēt uh, cietumniekam, kas ir pieteicis bada streiku. Tagad par Birmu. Parlamentā mēs pieņemām ļoti visaptvarošu rezolūciju par Birmu. Manuprāt, tur tika uzskaitīts visas cilvēktiesību problēmas, kas tur pastāv, bet, kā jūs teicāt, jūs tagad uh, atcēlāt sankcijas, un uh, man šķiet, ka um, daudzi, kas ir militāristi, uh, Uh, tie joprojām uh, kontrolē Birmā koksnes uh, eh, nozari. Un tagad atceļot stancijas, kā jūs nodrošināsiet to, lai tie, kas nedrīkstētu gūt labumu, arī negūst labumu? Mēs uzzinājām, ka ir nepieciešams veidot kapacitātes ekonomikas un arī ārlietu ministrijā, arī citās jomās. Uh, gandrīz visās jomās, jo tieši izolācijas dēļ um, Mjānmas studenti nevar piedalīties Erasmus Mundus programmā. Tātad ieteikums varētu būt uh, uh augstie pārstāvēji, varbūt pār, paskatīt šo jautājumu un uh, noteikt īpašas noteikums, lai šie uh, cilvēki varētu uh, iegūt apmācības iespējas. To mēs tiešām augstu novērtētu. Paldies! Liels paldies, ministra kungs. Tagad uh, jums vārds, un tad būs vēl viena jautājuma kārta. Jā, liels paldies. Vispirms uh, Franko kungam par Afganistānu. Un uh, ir vairāk jautājumu, kas noteiks Afganistānas nākotni. Pirmkārt, drošība, jo bez drošības visas pārējās sasniegtās lietas vienkārši uh, atkal regresēs, nebūs iespēja nodrošināt izglītību, nodrošināt sieviešu tiesības un uh, izstrādāt uh, un attīstīt jebkādas iespējas šajā valstī. Tātad drošība ir ļoti svarīga. Otrā nā, svarīgā lieta ir, ir griba iedroši, ieguldīt attīstības palīdzībā šajā valstī, jo viņi paši nevarēs uh, atjaunot uh, savu valsti turpmākajos gados. Tātad ļoti svarīgi būs palīdzēt lielos apmēros, lai veicinātu spēcīgas Afganistānas ekonomikas izveidi. Lauksaimniecība, transports, uh, šīs jomas būs jātīst, lai varētu arī būt iespēja uh, būvēt raktuves un uh, iegūt izējumateriālus. Un vēl viena svarīga lieta būs kaimiņu valstis, gan Pakistāna, arī Irāna un Indija. Tās viss spēlēs būtisku lomu. Un es domāju, ka visas šīs četras lietas būs jāīsteno vienlaicīgi, un ir piektā, kas nav mazāk svarīga, uh, lieta, kas ir eh, nacionālā un politiskā attīstība pašā Afganistānā. Tur ir jāpanāk daudzas vienošanās, ir jāiekļauj cilvēki un eh, jāveido kompromisi. Un eh, īpaši, kas attiecas uz sieviešu un bērnu tiesībām, bērnu tiesībām doties uz skolu, uh, Tas būs jāņem vērā šajā procesā. Jums bija arī jautājums par eh, tuvajiem austrumiem, par gāzes vadu un uzbrukumiem tam. Tas, protams, ir ļoti satraucoši, ka ir šāda situācija, eh, kur mēs novērojam drošības eh, samazināšanos reģionā. Tas nozīmē, ka ir jārod uh, risinājums sarunu ceļā šajā reģionā. Un es domāju, ka ja man būtu jādod padoms, tad tagad būtu īstais laiks panākt eh, politisku vienošanos pašas Izraels labā, bet arī Palestīnā dzīvojošo cilvēku dēļ Varbūt, ka mēs uh, tagad saskaramies ar pēdējo paudzi, kas vispār ir gatava panākt politisku risinājumu, un viņi pēc 20 gadu sārunām neredz rezultātus, un uh, tad varbūt būs vispār grūti rast kādu politisku risinājumu. Tātad visi, kas dodas uz turieni, lūdzu, sakiet viņiem, ka politiskas vienošanās iespējamība aizvien mazinās. Uh, Runājot par eh, IPF nacionalizāciju, kas eh, man satrauc, uzņēmums var nacionalizēt, protams, eh, to var darīt, bet ir jādara tas saskaņā ar noteikumiem, un šeit mūs satrauc tas, ka šie noteikumi netiek ievēroti. Un Spānija to ļoti atbalstīja, un jūs jautājāt, kādi soļi būtu jāspēr. Uh, Es domāju, ka tas vēl ir eh, jauns gadījums. Mēs eh, vispirms nogaidīsim kādus soļus par Spāniju šajā gadījumā, par Sīriju. Ja šajā situācijā ir kaut kas pozitīvs, tad tas ir tas, ka drīz ieradīsies novērotāji. Un uh, tur būs daudz pozitīvu momenti, proti, ka viņiem būs jāziņo atpakaļ ANO drošības padomē par to, kas notiek uz vietas. Uh, Un varbūt, ka mēs varēsim eh, novērot to pašu, eh, kas bija, kad bija citi novērotāji, ka cilvēki varēs atkal doties ielās, jo būs zinām aizsardzība. Un varbūt arī starptautiskie preses pārstāvji jutīsies aizsargātāki, un līdz ar to varēs ziņot par to, kas tur notiek, varēsim dzirdēt, lasīt un redzēt fotogrāfijas no tā, kas tur notiek. Uh, drošības padomē visas eh, valstis eh, vienojās, un tas nozīmē, ka arī Krievija un Ķīna tagad ir uh, apņēmušās piekrituši šim procesam, viņi nevar nosūtīt uh, novērotājus un pēc tam tos atkal atsaukt. Īs par Āfriku. Un daudz par to jautāja. Es domāju, ir ļoti satraucoši, kas tur notiek Es tur pats biju klāt eh, Somālijas pussalā pirms divām nedēļām, biju Nigērijā pirms diviem mēnešiem. Kas tiešām mani satrauc, ir eh, ļoti liela nabadzība, satraucoši liela nabadzība, kā jūs minējāt, un tai pašā laikā, varbūt šīs lietas ir arī saistītas, ka parādās jaunas teroristu grupas, kas varētu būt saistīts arī ar Alkaidu, un tāpēc ir ļoti svarīgi ātri reaģēt uh, uz šo humāno katastrofu, kas varētu attīstīties. Ir ļoti svarīgi būt klāt, palīdzēt Rietumāfrikas Savienībai, jeb Ekovas. Viņi jau veic labu darbu uz vietas, viņi cenšas palīdzēt. Uh, Un pozitīvais eh, Āfrikas situācijā ir tas, ka Āfrikas eh, valstis un to līderi eh, uzņemas ļoti lielu atbildību par šo situāciju. Mēs bijām Adisabebā, Sudānas ziemeļi un dienvidi veda uh, sarunas tā pašā uh, viesnīcā, kur mēs dzīvojām, un bija šeit Dienvidāfrikas prezidents Bekī vadīja šīs sarunas. Tātad mūsu uzdevums būtu palīdzēt vietējām organizācijām, lai tās varētu pienācīgi pildīt savu lomu. Jautājums par Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju. Mēs esam ļoti satraukti par notikumu attīstību Baltkrievijā. Neskatoties uz divu eh, cietumnieku atbrīvošanu, viss šī situācija ir ļoti satraucoša. No Eiropas puses mēs uh, uzliekam sankcijas Baltkrievijai, uh, daudzām uh, vadošajām uzņēmumiem un politiķiem. Mēs zinām, ka ir šī lieta pret Timošenko. Un Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs neparakstījām asociācijas nolīgumu vēl ar Ukrainu. Mēs nogaidīsim. Mēs tehniski esam pabeiguši sarunas par šo nolīgumu, bet tas netiks parakstīts pirms nebūs panākts politisks progress Ukrainā. Man jautāja, vai Es par Putinu, vai es viņu redzu kā reformātoru. Nu, raugoties uz notikumu attīstību, pēc vēlēšanām cilvēki devās ielās, demonstrēja, parādīja savu uh, pozīciju. Tātad, neskatoties pat uz šo te spiedienu un apspiešanu, cilvēki pauda savu viedokli par uh, Uh, vēlēšanu rezultātiem, un tas bija pozitīvais elements šajās vēlēšanās Krievijā. Bet es domāju, ka Putins uh, iespējams valdīs Krievijā, bet mums ir jāpalīdz opozīcijas grupām, mēs ar viņiem kontaktējamies, mums ir arī kontakti ar uh, Krievijas politiķiem, mums ir jācenšas uh, Uh, cilvēks informēt, un varbūt pēc 20, 30 gadiem varbūt uh, Krievija attīstīsies dzīvotspējīgāk demokrātija. Par Birmu noslēgumā. Šeit ir trīs galvenās lietas. Uh, pirmkārt, vēlēšanas 1. aprīlī bija notik ļoti labi, Otrkārt, jautājums par politiskajiem ieslodzītajiem. Daži ir atlaisti brīvībā, bet šis process ir jāturpina. Un treškārt, minoritātes. Tur ir zināms spriedze joprojām, un tā ir, šie jautājumi ir jārisina. Es pats esmu diezgan optimistisks, manuprāt, viņi ir pieņēmuši strateģisku lēmumu. Uh, ka uh, šī jaunā paudze, ka viņi grib būt pasaules daļa. Uh, varbūt, ka man nav taisnība, mēs uh, esam tikai apturējuši sankcijas, tas nozīmē, ka tās varam turpināt, uh, tās nav atceltas, uh, ja situācija pasliktināsies. Tad mums ir uh, tiešām jāseko situācijai, jāturpina kontaktēties ar politiķiem un grupām Birmā un arī no Eiropas puses, no Eiropas Savienības puses jācenšas palīdzēt šī procesa pozitīvā attīstībā. Like Labi, vēl pāris deputāti, kas uzdodas jums jautājumus, un katram tikai vienu minūti došu. Pretkungs, lūdzu. Paldies. Komentārs no manas puses par Eh, jūsu interesētību Āfrikas jautājumos. Mazliet par situāciju Malī, jo šī situācija ir visai delikāta, jo Malī bija labais audzēknis pavisam nesen, un arī gribu atgādināt, ka eh, bijušais prezidents bija viens no retiem Āfrikas prezidentiem, kurš ir apmeklējis ne tikai mūsu komiteju, bet arī plenārsēdu un, un uzrunājis tās, un arī jūs runājāt par um, nabadzību, par jaunu teroristu šūniņu veidošanos, un malī sakarā pirmkārt gribu runāt par militāro struktūru trauslumu, kas ir um, malī gadījumā Eh, bloķē ziemeļu problēmas atrisināšanu, otrkārt eh, problēmas ar kaimiņiem, konkrēti Mauritāniju, ņemot vērā atšķirīgās stratēģijas cīņā pret terorismu. Situācija ir vēl jo sarežģītāka, tāpēc, ka Mauritānijas eh, prezidentu vaina islāmu partijas protesti. Paldies! Paldies! Romero Lopes kundze, viena minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs, par klātbūtni šeit. Mans jautājums ir saistāms Alī Arīdzan un šajā sakarā Alžīrijas loma reģionā. Kā jūs zināsit, to regu problēma ir visai nozīmīga šajā konfliktā. Un Alžīrijas nostāja varētu būt kā destabilizējošs faktors. Cik tālu esat informēts par to? Tāpēc, ka Alkaida grupas ir ar uh, Alžīrijas izcelsmi un ir informācija par Alžīrijas slepeno dienestu lomu. Mēs gribētu zināt par sadarbību ar Alžīriju un konflikta atrisināšanu. Paldies! Galler, please. Paldies, tālāk gālē, kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi klausos, ministrs kungs, jūsu analīzi. Es gan arī jau lasot arī padomus paziņojumu presē. Sapratu, ka jūs runājat par atsevišķiem citiem procesiem un arī par kodolu jautājumus ar Irānu, par Izrēlu, nu, par iespējamo tātad pa, mm, izmaiņas eh, arī partnerības nolīgumā. Man īpaši pārsteidz jautājums par Izraelu. Par katru dienu mēs lasam šobrīd, kā tas taču ir visu dienu avīzēs, un jūs šodien vispār par to klusējat. Un par iespējamo arī jautājumu par Izraels uzbrukumu Irānas kodola uh, stacijām. Vai tad ministri vispār neizteicās par šo? Vai jums nebija vienots nu, pozīcijas? ASV taču ir ieņemusi ļoti kategorisku pozīciju šajā jautājumā. Uh, Man interesētu, kā jūs to tad varētu tomēr skatīt. Ja citi mēs saka, ka valstis ir gatavs uzbrukt, mēs kaut ko skatām, ka tas nebūtu īpaši apsveicam. Kā tad īsti padomus padzīt šī šobrīd? Paldies, priekšsēdētāji. Trīs jautājumi. Pirmais - Sīrija, Libāna. Sit Sīrijas situācijas ietekme uz Libānu ir nozīmīgi gan politiski, gan humāni. Un padomas secinājumies, es redzu, ka ir īpaši ziņojums par bēgļiem, un vai ir kaut kas konkrēts vismaz Libānas gadījumā. Otrais jautājums - Sudāna, Dienvidu Sudāna Mēs pielikām lielus eh, pūliņus Dienvidu Sudānas neatkarības brīdī, gan tīri loģistiski, gan finansiāli, un pēkšņi. E, mēs ilgu laiku par to nerunājam, lai gan zi, labi zināms, ka problēma nav atrisināta. Mēs likām lielas cerības un ielikām lielus eh, līdzekļus, lai atrisinātu šo situāciju, tā skaitā naftas resursu sadalījumu, un vai ir kāds priekšstats par to, kā izvērtēt paveikto, jo pēkšņi situācijas, eh, Sudānas situācija atkal parādās, jautājumu nav atrisināt, vai izvēle bija toreiz pareizi. Trešais īsi jautājums, jūs eh, runājāt par Eh, secinājumiem attiecībā uz Izrēlu, lai grozītu pirmā otrā protokola pielikums. Vai jūs varētu pakomentēt sīkāk to? Herr Präsident. Lūdzu, priekšsēdētāji. Padoms priekšsēdētāji, vārds jums. Jā, paldies. Un pirmkārt par Mali. risks ir tāds, ka šīs varētu pārnesties arī uz kaimiņu valstīm. Tā mums ir ļoti cieši jāseko situācija un jāizprot tā, lai varētu mēģināt arī saprast, kā tomēr varētu atkal ieviest konstitucionālo kārtību arī malī. Lai mali saglabātu vienoto valsts eh, integritāti. Tāpēc Eiropas Savienība Un tā kā, protams, Eiropas Savienība rīkosies attiecīgi, jo mēs saprotam, ka situācija var arī kļūst ar vien bīstamāka. Es arī aizmirsu atbildēt vienu citu jautājumu par Lībiju. Kā tur ir ietekme? Mēs redzam, ka arī Kadāfi atbalstītāji savu laiku vēlāk pārvietojoties uz dienvidiem, rada arī papildus spriedzi. Viņi izmanto ieročus, un tā situācija kļūst daudz bīstamāka. Par iespējamu Izraels uzbrukumu Irānas kodolstacijām Nu, mums ir jāskatās tad um, šis sarunas, kāds šobrīd notiek, tātad Lērija Aštoni viņus vada, risina šīs sarunas, un tāpēc ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienības ārlietu politiku mēs tiešām šobrīd arī pacam jaunā līgā, ja mēs lietojam futbola terminoloģiju. Šī ir viena no pašām sarežģītākām krīzēm pasaulē šobrīd. Un līdz ar to tā ir milzīga iespēja nu, mēs šobrīd Irānas acīs esam tāds mazākais ļaunums vai mazākais vēlms, kamēr tā ir, protams, lielais ļaunums. Un šobrīd gan būtu ļoti bīstami veikt šādus militārus uzbrukumus. Pirmkārt, tas tikai saliedētu visu Irānu atbalstu, nodrošināt atbalstu Irānas režīmam. Un otrs risks ir, ka tas ierautu visus tos austrumus nekontrolējumā situācijā. Tie ir tāda personīga analīze man būtu tāda. Mums jādod tomēr risinājums sarunu ceļā. Un tas ir reiz arī atbilde uz vienu citu jautājumu. Jā, Irāna ir tiesības arī attīstīt savus uh, kodola programmu civiliem nolūkiem, tāpat kā citām valstīm, par to mēs nerunājam, bet mēs runājam par visu to, ka viņiem nav tiesību attīstīt kodola ieročus. Un ja savukārt viņi to dara, tad šī situācija, protams, samilst un vairs nav kontrolējama. Par um, Libānu un bēgļiem un Sīriju. Tad tās divas valstis, kas uzņem galvenokārt bēgļus, uh, Libāna un Turcija. Garās, es esmu arī jau tam pievērsot uzmanību. O, mēs redzam ar humanitāru atbalstu bēgļu nometnēm, jo abām valstīm nav liek tādu līdzekļu, lai varētu nodrošināt visu nepieciešamo. Tā kā tas, ko šobrīd dara Turcijas valdība, tad viņi veido bēgļu nometni 25 tūkstošiem bēgļu jau šobrīd. Uh, un gatavos uzņemt kopumā vēl, kopumā tad 50 tūkstoši bēgļu. Mums jāpalīdz abām valstīm, kas uzņem šo lielo nastu, uz, lai uzņemtu bēgļus no Sīrijas. Par Sudānu. Šīs sarunas šobrīd notiek. Tas notiek Bekidā, To vada Bekija tātad. Un, tā brīdī, kad tika izveidota Dienvidsudānas valsts, protams, ar vienu ir strīds par šo robežu. Jautājums ir, kā tad no dienvidiem varētu tomēr arī a, nodrošināt naftu transportu uz ostu ziemeļos. Un tāpat arī, kas notiek ar īpašumiem, tātad personām, kur tā dzīvo ziemeļos, bet kuriem īpašumi ir dienvidos. Nu, šo jautājumu, protams, arī, arī skatāmies, kā tad to var ieskatīt starptautiskās organizācijās, tātad tie ir Āfrikas Savienība šobrīd, kas risina šos jautājumus, un, un Bekī, tātad eh, ir viens no spilgtākajiem, labāk zināmiem eh, Āfrikas politiķiem, viņš arī tad uzņēma šo smago lomu. I forgot to uh, answer one question about the CSDP. Vēl par CSDP un par bise, uh, Gvinējas bise. Tad mums ko KDP uh, šai valstī attiecībā tātad mēs pārstraucām savu misiju un mēs nevaram runāt par jaunu drošības aizsardzības politiku šajā ziņā. Un līdz ar to mums ir jāskatās, kā mēs varam tad um, aizsargāt šo ļoti trauslo valsti. Mēs redzam, ka īstenībā viņi pat piesaista arī šeit atsevišķos militāros spēkus no Dienvidamerikas un lietas, kas notiek pēdējo dienu laikā. Tad ir jāsaprot, kā mēs labāk varētu nodrošināt šīs valsts labāku funkcionēšanu. Bet nu, tādu mēs te nevaram piedāvāt konkrēts risinājums vēl. Paldies! Tā nav kungs vēl. Jā, pavisam īsi Es vēlējos uzdot jautājumu vēl papildus. Britu presē pagājušajā nedēļā ļoti daudz tika rakstīts par Ķīnu. Par to, ka tur ir ļoti tas cīņa šobrīd arī mm, komunistiskās partijas arī i, starpā, un mēs skatāmies, tad ir nogalināts arī Britu pilsonis un arī tagad arī Francijas pilsonis. Vai tur ir kaut kāds arī kopsakarības, un kā jūs to redzat? Kā tad varētu ietekmēt ar izmaiņas komunistiskās partijas vadībā? Uh, Ķīnā attiecības ar, ar mums, tad Eiropas Savienību, un nogalinātāja Eiropas pilsoņi, un vai tad šo noziegumu pastrādātie tiks saukt pie atbildības? Par šo jautājumu mēs neapspriedāmies vakardien. Bet mēs zinām, ka jā, Ķīna pārvēlēs savus vadītājus septembrī un oktobrī. Mēs vēlētos, protams, lai te panāktu svarīgas reformas vairākās jomās, bet nu, mēs nezinām, kā tas būs. Es nevarēšu atbildēt uz jums šiem precīziem jautājumiem. Nesaņemšu nekādu informāciju. For... Paldies, ka ieradāties šeit un um, informējāt mūs par padomu. Un lai jums arī viss labi izdodas turpmāk. Un sveicināt Kopenhāgenu, brīnišķīgo pilsētu. Un es vēl aizmirsu arī šeit sveikt Pierre Limon, ko mums vienmēr priekšē redzēt. Paldies! Gribētu tagad skatīt nākamo darbkārtības punktu. Un tās ir kopīgas debates eh, ar ekspertiem. Un temats ir grozījuma direktīvā par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuri vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgu un komisijas direktīvā. Ja kāds man varētu tādā caurskatāmākā veidā izskaidrot šo nosaukumu. <laughs> Tas tiešām būtu vērtīgi. Tātad arī par noteikti vajag uzņēmumu gadu finanšu pārskatiem, konstatētiem finanšu pārskatiem un ar tiem saistītiem ziņojumiem. Mums ir liels prieks, ka varam gatavot šos divus atziņumus šīm eh, diviem eh, ziņojumiem. Jūrija komite ir vadošā, un mēs abus šos atzinumus skatīsim kopīgās diskusijās. Esam ieaicinājuši zināms ekspertus, un varbūt mēs varētu uzklausīt viņu viedokli Mums e, nav daudz laika, un sākumā dosim katram četras minūtes, un tad, es domāju, Brantneras kundze mums izskaidros, ko eksperti teica. Pirmkārt, gribētu dot vārdu Šelī Hānam. kas uh, konsultēja Kārlinu uh, Dod Franka akta diskusiju gaitā. Paldies par šo iespēju uh, ierasties un uh, apspriest 15.04 uh, daļu, ko ievies Edvards Kārtāns. Efforts represent a historic shift for the industry and for government. Mēs vēlamies tiešām pievērsties šim jautājumam, vēlreiz arī skatot, ka arī mums tātad e, jau bijuši arī ASV liels interesi par šo jautājumu sakārtošanu. Es vēlos arī norādīt tātad divus galvenos jautājumus, kas man ir svarīgi arī šajās diskusijās un par to, tātad kā notiek šī darbības ar vērtspapīriem un kā tas notiek arī ASV un kā tas arī, protams, saistās arī ar jūsu debatēm šodien. Īpaši, pirmkārt, mēs skatāmies pienākums ziņot, ziņošanas pienākums un doktrīna nosaka visam skaidri ka absolūti šādu visu pārvedumu, kas notiek konkrētiem vēstpapīriem, jāziņo pilnā apjomā, nodrošinot tātad viss, kas attiec uz naftu, dabas eh, gāzi un minerālu vielām. Un tas ir absolūti skaidri nepārprotami noteikts, ka par to visu ir jāziņo absolūtos skaitļos un apjomos. Tāpat arī šī īstenošanas noteikuma un to izstrāde ir kongresā mm, pieņemtām doktrīnai skaidri noteikts, ka tas ir jāskatās kā projekts visā pasaulē, nevis konkrētā valstī. Uh, Un tāpēc te pirmkārt spēkā ir arī, ka nedrīkst būt šādi izņēmumi, kurus nosaka izcelsmes valsts. Nu, pirmkārt, līdz ar to mēs te mm, nevaram saprast, protams, arī, kas notiktu ar informāciju, ja tiktu tā uh, slēpta. Uh, Um, Kolumbijas Universitātes juridiskā fakultāte ir arī veikusi ļoti padzinātu izpēti par 150 dažādu veidu nu, līgumiem un daudzās valstīs, un līdz ar to viņi konstatēja, ka īstenībā nav šāda informācijas uh, aizlieguma likums, tātad informācija ir jāsniedz. Un nav arī atrunas iespējams par nacionālo drošību vai citādu veidu atrunas, kas neļauj tad iegūt šādu informāciju. Un īstenībā gluži pretēji, kad arī e, valstīm, kas nodarbojas vērtspīru tirzniecību un arī akciju šīm tirzniecības darījumiem, tad ar to ir jāziņo. Mēs redzam, ka īstenībā šobrīd e, valstis, kas varbūt lietas nebija pieņēmuši šādus noteikumus, vēlāk uz tādu jautājumu varēs rēģēt un izsludinās precīzi tāds likums, kas aizliedz šādu informācijas publiskošanu. Tātad tas ir skaidri uh, neiespējamās situācijas, kad ja jūs skatāties, kāds attīstās laika grafikā. Bet šobrīd mēs nezinām par to uh, šādu praksi visā pasaulē. Mēs nevarētu jums sniegt šādus datus. Mēs aicinātu to ņemt vērā arī izstrādāt šo likumdošanas priekšlikumu. Paldies, tātad pārstāvis no British Petroleum, Stevens Blais, lūdzu. Jums arī 4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka mums arī uzaicinājāt. Es vēlētos sākumā uzreiz iepazīstināt ar Eiropas ieguvis rūpniecības um, uh, nozares um, pozīciju. Mēs atbalstam lielāku caurskatāmību, mēs esam gatavi arī, protams, jums atklāt visu informāciju par maksājumiem un pārdumiem, kas tiek īstenoti. Un mēs esam arī gatavi atbalstīt šos lielākas atklātības noteikumus. Pirmkārt, mēs skatāmies, protams, arī 9. nodaļa direktīvas priekšlikumā, tātad, kur ir norādīts, ka ir jānodrošina arī proporcionāli noteikumi, lai arī neradītu komerc zaudējums uzņēmumiem vai arī kaitēt viņu konkurētspējas eh, pozīcijām un nostādīt Eiropas uzņēmumus nelabvēlīgākā pozīcijā. Uh, Tātad atklājot visu veidu darījumus, nozīmēs to, ka ļoti noderīga informācija nonāks arī tiešā patērētāju uh, rīcībā. Katrā ziņā arī tas karīgs arī valdībām, gan valsts līmeņa, gan arī pašvaldībām. Un tāpat arī ļoti svarīgi, lai mēs ievērotu vietējos noteikumus, uh, sekot arī OECD vadlinijām, kas skaidri nosaka, ka pirmkārt jāvēro vietējie noteikumi. Tas ir absolūti skaistoši šiem uzņēmumiem. Otkārt, ziņošana projektu līmenī mums ir nopietnas bažas gan par šo prasību. Ir vairākas valstis, kurās netiek fiksēti maksājumi projektu līmenī, bet gan tiek tikai fiksēti kā uzņēmuma darījumi. Līdz to tas būtu sarežģīti. Otkārt, ir ļoti sarežģīti arī definēt, kas ir projekts un kā to varam izprast pašā nosarē. Un dažādās valstīs varam izprast atšķirīgi. Un treškārt, arī konkurētspējas jautājums un kāds ietekmēt Eiropas uzņēmumus. Balstoties uz mūsu pieredzi, mēs tomēr neuzskatām, ka uzstādījums ziņošana balstoties uz projektiem būtu reāli īstenojama. Ceturkārt, šī sadaļa pieprasa arī finanšu papildus informācijas atklāšanu, piemēram, uh, ieguvumu zaudējumu atklāšanu uzņēmuma bilancē. Um, šobrīd tas nozīmē, ka mums ir grūti saprast, ko tas īsti dos. Uh, un šīs devītās nodaļas paplašinājums vēl paplīd, palīdzinās arī sap, eh, iegūt šos lielākos mērķus. Mēs varam izmantot, protams, arī vēl skatīties, lai informāciju <clears throat> saprastu, vai uzņēmums ir veicis nepieciešamos norēķins pareiz apjomā. Mēs skatāmies, protams, kā tad arī m, mm, tādās multi eh, kompānijās, multinacionālās kompānijās mēs varētu nodrošināt arī visu par nepieciešamu nodokļu pārvaldību, un tad ir vēl papildus jums arī interesējuši jautājumi, kurus mēs varam risināt, bet mēs nesam īsti pārliecināti, ka šis ir tas labākais veids, kur mēs varam runāt arī par nodokļu atvieglojumiem. Un visbeidzot, mūs arī apstrīdam izstrādēto metodoloģiju. Daudz politiķu un arī uzņēmumu pārstāvju ir vienojušies jau, ka šobrīd ir jāizvairas no liekas um, apgrūtinājumiem, nevēlams uh, sloga. Uh, Un tāpēc mums jāskatās tāds reāls, praktisks kārtība, kā tas varētu vislabāk strādāt. Tāpēc vēlreiz atgriežos pie tā, ko es sācīju sākumā. Ieguvis rūpniecība ir gatava atbalstīt šādu lielāku caurskatāmību un gatava sniegt informāciju par maksājumiem mūsu valdībām, un mēs esam gatavi strādāt pie tādiem reāliem noteikumiem. Mūsu mērķis, protams, ir, lai Eiropas noteikumi būtu uzlaboti un labāk. Paldies! Paldies, tālāk Simons Teilers, kas pārstāv Global Witness, tātad pilsoniskās sabiedrības vārdā. Lūdzu. Nu jā, paldies. Es vēlos četras lietas pateikt. Mēs um, jau tātad vēlamies vēlreiz uh, atskatīties uz to, kā šis projekts tomēr šobrīd jau tiek um, virzīts. Daži no jums varbūt ir pieslēgušies visam nesen. Uh, Es jau strādāju arī Global Witness uh, programmās jau kopš 99. Uh, gada, un, un mēs arī sekojam īpaši tad naftas iegūs rūpniecībai, un mēs īpaši skatāmies, kāds tad ir gala rezultāts, tad tas, ko ieguvis rūpniecība, arī vēlāk tad ziņo. Tātad mēs arī ļoti cieši sekojam, ko darīja Blēra valdība šajos jautājumos. Un tātad mēs tiešām vēlētos, ka paskatīt, kā tas notiek. 650 nevalstiskās organizācijas ir apvienojušās, lai panāktu kopējo mērķi un atrisinātu jautājumu par caurskatāmības trūkumu. Mēs redzam, ka ir milzīgs, protams, tāds um, arī noslēpumainība saistīta ar iegūst rūpniecību. Nav jau tikai tā, ka tu saistīts ar kaut kādu diktatorisku pieju, bet te ir jautājums par to, ka vispār nav arī saprotam arī eh, grāmatvedība un kā pārskati tiek sagatavoti konkrētajās valstīs ikūs rūpniecībā. Un mums var redzēt jau pašā sākumā runāt par to, kā mēs izdarām globālo standartu. Ja mēs to nesakārtojam, tad, diemžēl, mēs neiegūsim šo vajadzīgo efektu. Jā, mēs daļēji kā varēsim kāpināt caurskatāmību, bet mēs, diemžēl, nepanāksim uzņēmumu atbildības kāpināšanu. Lūk, tie tie svarīgākie apsvērumi un kāpēc es vispār arī pie šī jautājuma strādāju. Mēs vēlamies, lai tiktu tiešām adekvāti definēts, kas ir projekts. Tas ir absolūti svarīgi. Tātad arī vairāki jautājumi, ko sacīja Stīvens, arī par to, ka nav saskaņotības starp atsevišķām nozarēm un sektoriem um, uzņēmumiem. Tad mēs uzskatām, ka projekts būtu jādefinē šādi. Projekts ir tas, kas ir nodrošināts, ka tiek nozīst koncesijas līguma pamata vai samlīdzīga līguma, nosakot, kur atbildības sadalījums, piemēram, mm, iegūs rūpniecībā um, jānotiek skaidriem ziņošanas pienākumiem. Un, ja netiek ievērot ziņošanas pienākumi, tad ir jānosaka cita veida uh, kārtība, lai skaidri būtu saprotams, kāda veida maksājumi tiek veikti. Mēs skatām, ka tas ir absolūti svarīgi, jo, piemēram, Stīvens arī, eh, kur maksā, piemēram, BP, 110 eh, miljonus eh, eiro Angolai, viņi, protams, noliedz šādu maksājumu un skaitli. Uh, bet lai gan tas juridisks pienākums, jo tas jau viņiem būtu spēkā. Piemēram, Sonagal Technology Center eh, maksājums, kas īstenībā pat neeksistē, bet tur ir arī papildus jau arī ir veikta arī šīs naudas atmazgāšanas, jeb eh, krāpnieciskie darījumi, un mēs redzam, ka tas vispār nekur netiek īsti reģistrēts. Un mēs pieprasām, lai šāda informācija tiktu atklāta. Mēs nesakām, ka BP darīs ko nelegāli, bet mēs pieprasām, lai informācija vienmēr būtu atklāta. Un lai pirmkārt tiktu sakārtot šī metodoloģija, jo tas viss darbojas uz tādas tā kā trauslo robežu starp legalitāti un nelegalitāti. Tāpēc tālāk, esmu jau pieskāries daudziem projektiem, esmu risinājis daudz projekts, un šeit komisijas priekšlikumā ir paredzēta arī atbrīvošanas klauzula jeb neiekļaušanas klauzulu. Nu, tas ir absolūti kārtējais piekāpšanās diktatoriem, kas var arī tad paši izkārtot savus uh, darījumus. Mēs redzējām, ko darīja Kadafī, mēs redzam, ko dara vēl citi. Un mēs redzam, ka vismaz tad izdevās arī apturēt vardarbības uzliesmojumus Lībijā, bet mēs redzam, ka uh, bieži vien diktatori un lielās uzņēmumi sadarbojas, un tur nav absolūti nekāds atskaitīšanās iespējas. Nevienam neko neziņo. Un es ļoti ceru, ka komisija atsaukšu šo savu klauzulu. Un visbeidzot, te vēl bija papildus arī ierosinājums Lēns eh, kungu sagatavotā ziņomā. Ja eh, uzņēmumi ievēro IITI noteikums, tad, protams, tas ir um, it kā pielicīgāk, bet tā nu īsti nav. Arī daudz uzņēmumu, kas nodarbojas ar kaitniecisko darbību un darbojas IHI kā ietvaros, viņi tomēr nesniedz politisko informāciju. Viņi sniedz informāciju, kas mums īstenībā neko nepalīdz un neko nepasaka. Tāpēc mums jāpanāk, ka mēs tiešām iegūstam informāciju par būtiskajiem produktiem, kas nozīmē arī šādu caurskatāmības ievērošanu un uh, reālu informācijas nodrošināšanu. Tā kā EJTA mēs aicinātu tomēr iesaistīties arī un to skatīties daudz plašāk, lai arī ASV ievērot šāds standarts. Un tagad vārds stā Šifers kungam, kurš arī, arī politika konsultants un atbild par Eiropas tiesībām. Es, protams, runāju kā Āfrikas fóruma priekšsādātājs um, šeit um, e, Briselē. Tas ir tāds um, domnīca, kur mēs nodarbojamies ar Eiropas Savienības un Āfrikas attiecību jautājumiem. Mēs vēlamies, protams, arī apsveikt komisijas iniciatīvu vēlmi mē, sa, samazināt korupciju uh, ieguvis rūpniecībā. Un, protams, mēs visu laiku esam norādījuši, kā korupcija e, tāks sagrau inovācijas un jaunu uzņēmumu radīšanu un ienākšanu tirgū. Tomēr mēs redzam, ka šis iniciatīvas e, kopējais skan uzstādījums pārāk pieticīgs. Vēlos atsaukties arī uz e, citu labu piemēru - rīč regula kas pieprasīja absolūtu caurskatāmību arī ķīmiskās produktu visā rūpniecības ciklā. Jūs vairs nevarat importēt Eiropas Savienībā ķīmiskos produktus, kas nebūtu ievērojuši visu transparences noteikumus. Ķīmijas rūpniecības uh, uzņēmumi ļoti pretojās sākotnēji šim priekšlikumam, bet šodien mēs redzam, ka tas ir tikai kāpinājis Eiropas ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju. Un ļoti inovatīvā veidā uh, uzņēmumi ir atraduši jauns pārvaldības metodas, kas ļauj viņiem kontrolēt un caur, nodrošināt caurskatījumu visā piegādes ķērē. Un tāpēc konsultāciju biznesā es nesu ar vienu spēju saprast, kāpēc, ka mēs nevarētu rīkoties līdzīgi arī šajā nozarē, nodrošināt šo caurskatāmību korupcijas izskaušanu visā piegādes ķērē. Tāpēc es pilnībā piekrītu, ka te nav runa tikai par iegūst rūpniecību, Ir arī, protams, citas nozars, kas ir absolūti iesaistītas korupcijas ķēdēs Āfrikā. Piemēram, infrastruktūras un pamat tātad, pakalpojumu nodrošināšanu. Un īpaši, piemēram, pārtiks rūpniecība. Piemēram, Kastro kungs pagājušajā mēnesī es biju sarganizējis arī konferenci par zemes sagrāvšanu. Uh, Āfrikā, un mēs redzam, ka īstenībā visvairāk zem piesavinās lielie Eiropas uzņēmumi pārtiks ražotāji. Tā ka mums ir jānodrošina absolūti šāda caurskatāmība. Un tālāk mums būtu arī jānodrošina labas pārvaldības ideja. Ar visu valdības, kas saistīts ar valdību, mēs redzam, ka kleptokātriskie režīmi, protams, jau nav nekādi nezinīši. Viņi ļoti labi zina, par ko jau diskutējam šeit Briselē. Un Dienvidāfrikas republikas valdība šobrīd pārceļ visus savus korupcijas um, līgumus uz jaunu iestādi, ko viņi ir nosaukuši par Chancellor, Chancellor's House, un um, tas tad līdz ar to apiet mūsu jaunos jau piedāvātos iespējamos noteikumus. Tālāk mums ir jādomā, kāds ir dalība valsts arī nostājas. Mums jāsaprot, ka uzņēmuma atbildība sāks arī no uzņēmuma valdēm. Uh, un mēs varam to viņus kontrolēt tikai tad, ja mēs nosakām arī atbilstīgus sodus. Tieši tāpēc es ierosinu, ka mēs iedrošinātu dalībvalstis sekot apvienotās karalistes pretkorupcijas likumam, pret kukuļdošanas likumam. Turklāt mums arī simtiem bona fide uzņēmumu, kurie ir nodrošinājuši ļoti labus mehānismus, kas ļauj arī izvairīties no iesaistīšanās korupcijās, ķēdēs un nelegālajā praksē. Tā ka mēs nenām tikai šeit par atsevišķajiem saistošiem normām valdībām, bet arī uzņēmumiem. Un tāpēc aicināt parlamentu arī norošināt šo uh, <clears throat> savstarpēju uzraudzību, kas arī paredzētu sodus un uzskatīt tiešām, ka ir iespējami pozitīvo efektu. Jo mēs redzam, kā lielie uzņēmumi un lielie investori saprot, ka šobrīd tie nopietni riski eh, investēt uzņēmumos, kas iesaistās korupcijā. Un tas arī būtu viņiem vajadzīgi. Paldies jums par devāt iespēju man jūs iepazīstināt ar šīm idejām. Paldies! Katrā ziņā paldies jums visiem, kas jūs arī skaismāt kāds no savas skatu punkta, savu šo um, problēmu un došu vārdu arī referentē. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ekspertiem. Es domāju, ka jūs skai labi izklāstījāt kontekstu priekšlikumiem, bet es um, drīzāk gribētu prezentēt to, ko vēlos aizstāvēt šeit parlamentā. Kā jau vairāk no jums sacījāt, es apsveicu komisijas priekšlikumu, uh, kas sekoja pēc savienoto valstu at, uh, teksta, ka mēs neesam, mm, neesam pirmie, mēs sekojam saviem transatlantiskiem partneriem. Un, Es gribētu izvairīties no dažādām eh, pārklāšanās procedūrām, tas ir apsveicams pasākums, un uh, kā referente es apsveicu šo iniciatīvu un esmu pārliecināti, ka mēs ne tikai atbalstā, atbalstīsim pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un uzņēmumus trešās pasaules valstīs, bet arī mūsu paši investori varēs pieņemt eh, iz, labāk eh, informētus lēmumus. Un tāpat arī tas ir nozīmīgi enerģijas drošība un stabilitāte, jo enerģijas stabilitāte ir eh, daudz eh, lielāka valstīs, kas dzīvo mierā. Un es eh, atvainojos, ja eh, brīžam izmantošu iedzienu trešās pasaules valsts, kas ir mazliet novecojis iedziens, bet šis ziņojums ir nozīmīgs abām pusēm. Un, me, es runāšu par trešajām valstīm un nevis trešās pasaules. Un es nedomāju, ka mēs jebkad būsim spējīgi pilnībā iznīdēt korupciju, bet mēs to varam apgrūtināt. Ir dzirdēts, ka norāda, ka jūs nekad nespēsit izvairīties no korupcijas. Taču mums tā ir maksimāli jāapgrūtina, ka gan korumpēt, gan būt korumpētam. Un tāpēc mums ir jādomā par iespējamām izmaiņām. Un atsevišķi aspekti jau ir tikuši pieminēti. E, pieminēti. Ir jānosaka slieksnis 100 tūkstoši eiro, kas ir saprātīgs um, slieksnis, lai izvairītos no pārliecīgas nastas saistībā ar sīkām summām. Bet eh, tomēr šis materiālais slieksnis ir jānosaka, un es gribētu svītrot Eh, pieņemu klauzulu valstīm ar ar slepenības eh, likumiem. Es, kā jau sacīja kolēģis no, savi, no apvienotās karalistes, ļoti daudzos noteikumos eh, ir klauzulas, kas, un līgumos ir klauzulas, kas pastāv Eh, paredz iespēju apiet kādus līgumus, bet labi, šie ir līgumi, un šeit ir runa nevis par līgumu pārkāpšanu, bet apiešanu. Un eh, no tā vajadzētu izvairīties tālāk. Eh, rūp nozars, uz kurām attiecas dati. Šeit ir runa ne tikai par pārvaldību trešais valstīs, bet par korporatīvo pārvaldību uzņēmumiem. Un šeit mēs nedrīkstētu būt liekulīgi, bet mums ir jābūt konsekventiem, un es gribētu piedāvāt uz valsts bāzes un nevis projekta bāzes. Eh, uzrādīt datus tādus kā ražošanas apjomu, strādājušo skaitu un, kā jūs sacījāt, labāk priekšlikumi, kas varētu būt noderīgi, es labprāt uzklausīšu tos, lai varētu uzlabot ziņojumu. Un es eh, aizstāvu projektu līmeņa pieeju. Es ceru, ka jūs atbalstīsit mani un daži argumenti par nastas mazināšanu uzņēmumiem. Esmu dzirdējusi un arī privātās sarunās un uh, bieži vien, ka prasības nenosaka jaunu datu uzkrāšanas prasību. Un Es domāju, ka ikvienam uzņēmumam ir jābūt kādai uzskaitē par to, ko tie un kam maksā, un tie nebūtu nekādi jauni dati šajā sakarā. Bet šie dati ir jāuzkrāj. Bet es nedomāju, ka tā varētu būt pārāk liela nasta. Un mm, vēl viens komentārs, kā varētu rasties sagrozījumi jūtīgu datu izpratnē. Cik es sapratu, runājot ar nozars pārstāvjiem, ļoti bieži um, ir zināms par darījumiem. Tie nenotiek pilnībā slepenībā, un uh, konkurenti, kas sacenšas kādam. Uh, par kādu iepirkumu eh, ir lietas kursām. Tas notiek iekšpusē, tas varētu būt nezināms ārpusē, un šajā sakarā es domāju, ka mums rūpīgi un piesardzīgi ir jārīkojas, lai mēs nekļūtu pārāk pielaidīgi un tālāk. Ļoti personisks paziņojums, bet eh, pēdējā pusgada laikā divreiz esmu bijusi Lībijā un tikusies ar drosmīgiem jauniem cilvēkiem, kuri ir izveidojuši eh, Transparency Lībija, kas ir apņēmušies eh, mest gaismu šajā nozarē. Un ja nebūs nekādas atskaitīšanās par naftas ienākumiem Lībijā, tad izveidosies tāda pati korumpēta elīta procesa. Un viņi uzņemas ļoti daudz personiskus riskus. Viņi uzskrāja datus, viņi strādā daudz no tiem naftas vai banku sektorā un viņi uzņemas personiskus riks, riskus, jo viņi uzskata, ka ir ļoti būtiski eh, viņu izpratnē šai valstī padarīt naftas eh, nozari caurskatāmāku, un mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai mēs viņus atbalstītu. Paldies, paldies! Un... Mēs vispirms dosim vārdu kolēģiem, kuriem ir sagatavots saraksts tālāk Kvelkom kungam, un pēc tam Franciska atkal noslēgumā. Bet tagad Prēdas kungs vispirms, bet arī sekojiet um, mm, pulkstenim. Paldies, priekšsēdētāji! Nes, ne, es neesmu ēnu referents. Katrā ziņā esmu referents tikai par caurskatāmības pienākumiem, taču es pārstāvu ēnu referentu otrajai direktīvai, kura tiek apspriesta. Diemžēl Ungogānu kungs nevarēja piedalīties mūsu sanāksmē. Vispirms es vēlos pateikties referentei par abiem sagatavotajiem atzinumiem un vēlos pateikties arī ar ekspertiem, kuri ir darījuši zināmas savus viedokļus par jautājumiem, kurus mēs skatām. Manuprāt, ļoti svarīgi ir uzklausīt e, to e, viedokli, kurus skars tiešā veidā šie priekšlikumi, un es vēlos pateikties Stefenblait kungam, kurš pārstāv British Petroleum. Manuprāt, e, ir jāuzklausa nozars pārstāvi un arī mūsu komitejas deputātiem ir jāatrod līdzsvars starp praktiskiem aspektiem e, un sekām, kādas varētu rasties attiecībā uz lieliem uzņēmumiem un arī apakšlīdzējiem lielajos uzņēmumos, kas bieži vien ir mazie vidēji uzņēmumi. Tautas partijas grupa atbalsta zi, e, ziņojumu e, gan e, attiecībā uz pa projektiem, gan pa valstīm. Es domāju, ka gada vai divu gadu pārskats būtu pilnīgi pietiekams un ceturkšņas pārskats nav nepieciešams. Tāpak režīms, kas piemērojams MBU, tie ir uzņēmumi, kas ir atkarīgi no lielajiem uzņēmumiem un ļoti piesardzīgi ir jāiztur šajā sakarā. E, un tautas partijas grupa īpaši e, seko šim elementam. Tāpat arī pārskatīšanas klauzula ir jāievieš dokumentā. Tāpēc, ka dažs Dažkārt var pastāvēt atšķirības starp eh, bet, praksi un teoriju, kā amerikāņi jau to apstiprināja. Eh, vairākas, vairāk likumdošana ieviešana prasa daudz vairāk laika nekā bija paredzēts sākumā. Un, uh, E, mums ir ļoti rūpīgi jāanalizē komisijas priekšlikums saturs, lai nepieņemtu pārāk sasteigtu lēmumu. Paldies! Nākošais runātājs Ričards Hovits. Paldies par paveikto darbu. Un gribu pateikties ekspertiem, kas piedalās šajā sanāksmē. Uh, Eh, arī BP pārstāvjiem. Un tā kā jūs esat šeit, tad vēlos uzd eh, uzdot jautājumu. Eh, kas notika ar šiem 50 miljoniem dolāru Angolā? Otrkārt, jūs te domājat, ka ieguvis e, uzņēmumam ir jābūt ar lielāku redzējumu. The US Congress, thank you for being with us. Two points. One is uh, Commissioner Barnier. Tālāk par atsevišķiem punktiem, kur ei, viens no tiem izskanēja, ka Eiropa apsteigs Ameriku ar šiem priekšlikumiem. Otrs. Vai jūs varētu komentēt par savienoto valstu pieredzi šo noteikumu sakarā un visbeidzot visiem runātājiem? Es atbalsta starptautisku integrētu eh, zi, pasākumu, vai mums nevajadzētu runāt ne tikai par ieguves uzņēmumiem, bet visiem uzņēmumiem un arī ņemt vērā Rio plus 20 konferences eh, rezultātus, kas notiks jūnijā, un integrēt arī tās secinājumus šajā nozarē. Paldies, Gomešas kundze, lūdzu, uz divām minūtēm. Protams, mēs nevarēsim iznīdēt korupciju, bet mēs varam sniegt savu devumu ne tikai attīstības valstīs, bet arī mūsu valstīs, jo viņu korupcija ir saistīta ar mūseju, un tāpēc šis ziņojums ir tik svarīgs, tāpēc arī mēs nedrīkstētu izslēgt nevienu nozari un nevienu valsti. Uh, un nepieņemt nekādus izņemšanas likumus, un nepieņemt nekādu valsts, nevienas valsts izņemšanas likumus, kas, kas gribētu pārvirzīt Eiropas Savienības palīdzības sistēmu uh, uz attiecīgajām valstīm, valdībām un nevis pilsonisko sabiedrību. Un, protams, es atbalstu projektu ziņošanu pa valstīm. Es gribu atgādināt, ka man valsts Portugāla ir 19 eh, no 20 uzskaitītajām valstīm biržā, eh, kurā, la, kur lielākā daļa eh, ir reģistrēta Nīderlandē, Kaimans salās viena, Šveicē un viņi saka, ka tas ir tikai tāpēc, e, un ne tikai nodokļu dēļ, kas, protams, ir liela Eiropas problēma, šie džungļi, kas e, notiek nodokļu sistēmā, bet arī, lai varētu neatklāt dažādus tirgus darījumus pasaulē, un viņu e, darījumi ir plaši, piemēram, Angolā, un viņi ir izveidojuši arī to un norādījuši skaidri, tāpēc Eh, mums vajadzētu sakārtot šo nodokļu, eh, šos nodokļu sistēmu džungļus, lai mēs varētu būt konse konsekventi visā, ko mēs paši šeit sakām. Un man Runājot par administratīvo nastu, es domāju, ka uzņēmumi, kas korekti rīkojas lo loģāli un taisnīgi, varētu tikai gūt labumu no šīs caurskatāmības, jo tīpaši mazie vidēji uzņēmumi. Paldies, Kopa kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs eh, skatām divas direktīvas, kas attiecas uz caurskatāmību, un tā ir ļoti svarīga komisijas direktīva, lai varētu stiprināt caurskatāmību ekonomikas krīzes ietveros. Uzņēmēji e, atbildība ir e, turpinājums jau sāktam darbam, un kā mērķis ir dot impulsu caurskatāmību caurskatāmībai, labākai ekonomiskai pārvaldībai. Diemžēl korupcijas tēma vēl aizvien ir centrāla šeit, un apsveicu Bratners kundze par to, ka šis jautājums tiek risināts. Un gribu pateikties viņai par uzstāšanos informācijai ir jātiek sniegtai tādā veidā, lai varētu nodrošināt maksimālu pieeju nākotnes investoriem, sabiedrībai un, ja iespējams, informācija ir jāsaņem gan iekš, gan ārpus Eiropas Savienības, lai varētu nodrošināt caurskatāmību pār lielu uzņēmumu iepirkumiem, eh, kas varētu uzlabot um, atveseļot situāciju biržā un arī celt uzņēmumu atbildību, kas arī būtu nozīmīgi konkurētspēja. Ir ļoti gar, nozīmīgi garantēt e, vienlīdzīgus konkuren, konkurences standartus. Un e, e, caurskatāmība nedrīkst attiecināt uz vienu vienīgu e, sektoru. Es piekrītu Eh, Bratners kundzei attiecībā uz e, informācijas sniegšanu pa valstīm un papildus informāciju tad, kad ir nepieciešams, e, nepieciešams saņemt informāciju par darījumu apjomu, par strādājošo skaitu. Es piekrītu šiem standartiem uzņēmumos, kuri darbojas gan ieguves nozarēs, kur ir jāsniedz, būtu jāsniedz informācija pa kategorijām un ir nozīmīgi atstāt arī kādu rīcības brīvību, lai lūgtu papildu informāciju, kas būtu nepieciešama un kas e, būtu sabiedrībai nozīmīga. Un gribu apsveikt ekspertus arī un pateikties ekspertiem, kas uzstājās šeit, un vēl jo e, e, vēlreiz gribu pateikties sociāldemokrātu vārdā referentei. Paldies, Tev, Kungs. Kā jau es teicu iepriekš, jums ir trīs minūtes vienu minūtu mazāk kā pārējiem. Liels paldies par šiem trim minūtēm, ko man devāt. Es domāju, ka pirmais, ko vajadzētu uzsvērt, ir tas, ka šis ir jautājums, kas cilvēkam tiešām ir svarīgs. Vairāk kā 200 tūkstoši cilvēki ir parakstījuši aicinājumu um, kaut ko darīt šajā jomā, ir dodas vēstules nosūtītas uh, deputātiem Eiropas parlamentā. Uh, Un tad, kad mēs runājam par to, kā uzlabot pārvaldību attīstības valstīs, eh, arī šis jautājums ir svarīgs. Mums ir jānodrošina, lai tas, ko mēs darām šajā likodošanā, būtu piemērots šim mērķu sasniegšanai, lai būtu tādi dati pieejami, kurus varētu efektīvi arī izmantot. Nu, mēs atbalstām uh, skatīt plašāk, ne tikai iegūst nozari, arī citas nozares, bet jānodrošina, lai šī informācija būtu noderīga. Uh, Atsaucoties uz BP pārstāvi teikto, šeit man ir vēstule no bijušā BP direktora Džona Brauna. Viņš ļoti daudz noteikti par to zina, un es tur nolasīšu viņa vēstuli, kur viņš nosūtīja ministram par šo jautājumu. daži šajā nozarē grib vājināt Eiropas priekšlikumu, un uh, Uh, aicināt, ka uh, ziņojumi tiek sniegti valdības līmenī, bet nevis projekta līmenī. Tas pārtrauktu saikni starp uh, vietējiem resursiem, vietējiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji nevarētu piekļūt informācijai par tādiem ieņēmumiem, kas tiek gūt viņu reģionā un šie dati tātad būtu nederīgi, nevarētu salīdzināt uh, maksājumus, kurus ir veikušas ASV un Eiropas kompānijas un tas nozīmē, ka uh, neizdotos izveidot tādu globālu ziņošanas ietvaru, uh, kā to apspried G20. Tagad par šo te konkurētspējas punktu. Uh, viņš uzskata, ka reti kompānijas zaudē uh, tirgu, esot pārāk caurskatām. Uh, ir šis saruna periods uh, pirms liekuma slēgšanas. Tātad tas ir tāds apkopējums tam. Uh, ko viņš rakstīja. Un tā kā padoma cenšas pavainot šo likumdošanu, tad ir ļoti svarīgi, lai šis parlaments tiešām iestātos par to, Uh, lai uh, tiktu panākta tādas informācijas sniegšana, kas būtu noderīga, kā jau tu uzsver citi kolēģi, un pateicos jums par atbalstu uh, šī mērķa sasniegšanā. Es saprotu, ka Brantners kundzei ir kādam no jums jautājums. Tagad došu viņai vārdu, uzdodot jautājumu, tad jūs atbildēsiet, un pēc tam viņai būs vārds noslēguma vārdiem. Jā, manuprāt, Prēdis kungs arī izteica dažus komentārus gribēju pajautāt BP pārstāvim, kāpēc jūs esat pret uh, projektu līmeņa ziņošanu? Vienkārši, lai to labāk izprastu, kāpēc jūs esat pret. Paldies! Hannes kundze, un tad Blaita kungs, un tad uh, citi arī varēs atbildēt, ja vēlēsies. Divas minūtes došu jums. Labi. Jā, runāšu ātri. Paldies. Uh, gribētu atbildēt par šiem deminimis maksājumiem, un es jums atstāšu vēstuli, kuru Kārlis Levēns nosūtīja SCC par šo jautājumu. Es domāju, ka te ir um, ļoti skaidra informācija, kas varētu būt noderīga jūsu diskusijās. Viņš norāda būtībā, ka ir bijuši individuāli maksājumi, uh, kuri varētu būt pat daži tūkstoši dolāri mēnesī, un daži maksājumi ir uh, palielinājušies laika gaitā. Un to mēs varētu kvalificēt kā korupciju, piemēram, uh, um, ierēdņu bērnu skolas izdevuma apmaksu, uh, ceļojuma apmaksu. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, raugoties, kas ir materiālie maksājumi, kas ir de minimis maksājumi un es domāju, jums šī informācija būtu noderīga. Hāvit kungs, komisārs Barņē ir tiešām turējis savu um, um, solījumu un iekļāvus meža saimniecību un arī biežā nereģistrētās uzņēmumus, kas nav ASV likumā. Tātad apsveic jūs, jūs esat gājuši tālāk nekā mēs. Runājot par vecpapīra komisijas lomu, IBCC Eh, ir bijusi vilcināšanās, un tas ir tāpēc, ka ir bijusi tiesas prāva pret SCC, uh, eh, proti par uh, šīs komisijas spēju uh, pieņemt noteikumus. Tātad te ir runa par ekonomisko analīzi attiecībā uz uzņēmumiem. Un tas ir radījis tādu kā satraukumu SCC, un mēs ceram, ka drīz tiks pieņemts tiesas spriedums, eh, bet mēs nezinām, kad tas būs. Tagad par eh, slogu uzņēmumiem. Noteikti, ka šeit būs nepieciešami jauni veidi, jaunas metodas, kā kompānijas uzkrāja datus un tos uzglabā. Uh, bet mums būs e, jāprasa e, uzņēmumiem turēt solījumus, piemēram, BP, ja viņi saka, grib lielāku caurskatāmību, tad viņi būs jāatbilst šiem uh, noteikumiem. Uh, viņiem tas būs jādara arī valstīs, kur tas ir ļoti grūti. Tad, tad tā ir kā dāvana viņiem, lai palīdzētu viņiem labāk strādāt. Paldies. Paldies, Blēta Kungs, lūdzu. Divas minūtes. Paldies. Gribētu sākumā atsaukties. Uh, par, par uh, uzņēmumiem, kurus uh, es minēju. Šeit nav runa par uh, šo te slogu uzņēmumiem, par izmaksām. To es neteicu. Runājot par Angolas jautājumu, man tika uzdots jautājums par maksājumiem, kur tad šī nauda nonāca. BP pienākums līguma ietvaros bija samaksāts Onangol eh, daudzus maksājumus gadā, bija veikti dažādi veidi maksājumi, un Sonangol eh, pienākums ir nodot šo naudu valsts budžetā. Es nedomāju, ka BP var izsakot, eh, kur tad šī nauda nonāk, un mums nav pienākums nodrošināt, ka šī nauda nonāk valsts budžetā. Tas ir Sonangol uzdevums. Uh, tiek eh, minēts, ka eh, pat vairāk naudas ir pazudis Angolā, un es saprotu, ka starptautiskais valūtas fonds ir saskaņojis pagaidu ziņojumu par šo lietu, un vēl nav paudis savu viedokli, vai nauda ir pazudus vai nav. Tātad šie jautājumi vēl nav izmeklēti, un tāpēc es nevaru pateikt, vai eh, Angolā vispār ir pazudus līdz nauda vai nē. Runājot par BP pretestību, uh, pret šiem pasākumiem un režīmiem. Es nedomāju, ka var teikt, ka mēs uh, pretojamies uh, caurskatāmies noteikumiem. Mēs esam EITI, tātad uh, iegūs industrijas caurskatāmies iniciatīvas dalību, val, dalību kompāniju, un mēs to atbalstām. Un arī par Dodu Franka aktu un par Eiropas noteikumiem. Uh, Mēs neesam nekad pretojušies šiem noteikumiem, mēs esam uh, snieguši uh, konstruktīvu ieguldījumu, to var redzēt arī vērtspēju komisijas mājaslapā. Par projektu līmeņu zinošanu. Es domāju, ka būs valstis, kurās uh, uh būs spēkā projektu līmeņa ziņošana, bet uh, citas valstis uh, kā jau es teicu, varētu būt labāk, ja ziņošana notiek uh, uh, iestāžu līmenī, un tas būtu mākslīgi, ja šie uh, informācija būtu jāsniedz par projektiem, tad, uh, un tāpēc arī varbūt uzņēmumi neatbalst šādu projektu līmeņu pieeju. Paldies, tagad varbūt kāds vēl grib kaut ko teikt. Šeperskungs arī maksimāli divas minūtes. Man ir īsts komentārs priekšsādātāja kungs par lieliem uzņēmumiem un MVU. Es gribētu brīdināt, um, neskatīt uh, lielos uzņēmumus kā korumpētāks kā MVU tieši pretēji. Atbildības institūts uh, Dienvidāfrikā, kuru vada Hofmans, uh, ir skaidri parādījis, ka vidēji uh, lielumi uzņēmumi nacionālā un reģionālā līmenī eh, aktīvi ir iesaistīti dažādās korupcijas lietās, jo īpaši lietā, eh, valstīs, kurās korupcija ir plaši izplatīta. No otras puses, lielie uzņēmumi ir eh, reģistrēti biežā, tos uzrauga uzraudzības iestādes un aizvien vairāk pārbauda arī lielie investori, piemēram, valsts uh, Uh, pensiju fonds, kas ir otrais lielākais uh, šāds fonds, ir skaidri uh, parādījis, no kurienes nāk viņa nauda. Arī Marokas fonda, piemēram, ļoti atklāti sniedz informāciju. Tātad šīs lielās uh, kompānijas aizvien vairāk uh, skaidrāk apzinās, kas ir iespējams un kas nē. Tā pašā laikā daudzas no šiem lielajiem kompānijām uh, arī veido nodaļas, kas uh, uzrauga viņu pašu tirzniecības pārstāvjus uz vietām, un uh, tas tieši arī veicina uh, caurskatāmību. Un tāpēc ir arī nepieciešams šāds er, regulējums Eiropā, kā ir Dodd Frank akts ASV. Mr. Taylor. Taylor kungs, lūdzu. Paldies Liels paldies par eh, šo skaidrību, ko sniedzāt par Angolas maksājumiem. Es domāju, tas ir ļoti vērtīgi. Mm, bet šeit sēžot atcerējos eh, tādu kā eh, diskusiju par projektiem vai nē, un varbūt būtu vērtīgi atgādināt, ka Šīs diskusijas ilgst jau 5-6 gadus otrā Atlantijas okeāna pusē. Un uh, tur pirmoreiz parādījās šis ieteikums, ka tas ir saistīts ar konkurenci, un tāpēc ir uh, vēlme um, radīt globālus standārts, un šie paši argumenti parādās šeit Eiropas pusē. Naftas kompānijas, uh, bet ne tikai tās, uh, ASV um, ir. Uh, tagad strādā šajos jaunajos noteikumos. Un, eh, ja tiek teikts, ka mēs, mums netiek noteikumu un tad mēs eh, vērsīsimies tiesā, tad jūs redziet, kā tas notiek. Tad, kad uzņēmiem kaut kas nepatīk, viņi vēršas tiesā un tā tējādi eh, grauja demokrātijas procesu. Tas ir vienīgais veids, kā es to varu iztūkot. Uh, es nedomāju, ka šie noteikumi, šie, šie argumenti ir pamatot. Es nedomāju, ka jums ir atbildība skatīties, kur šī nauda nonāca, bet uh, jums ir jāatklāj informācija par šādu maksājumu, jo Sonagol 5, 10, 15 gados uh, ir. Uh, šo ļoti daudz naudas uh, uh, nelegāli saņēmuši un izmantojuši. Well. Tad uh, SVF ziņojums arī runā par milzīgām naudas summām valstī, kas uh, uh ir uh, ļoti korumpēta, tātad tāpēc, ka šī nauda pazūda, un tāpēc mums ir jāspēj izsakot šiem līdzekļiem projektu līmenī. Tātad citādāk mēs eh, pieņemsim kaut kāds noteikums, kas izskatīsies, ka eh, tas kaut ko panāks, bet pēc tam mēs eh, konstatēsim, ka nekas nav izgaismots. Jā, varbūt, ka BP darīs to, kas jādara, bet citi izmantos šīs iespējas nesniegt informāciju, it kā sniedzot informāciju, ārp, no ārpus izskatīsies, ka viss ir pareizi un skaisti, bet uh, nevarēs tomēr saņemt visu informāciju. Paldies tagad ar Brantners kundze diskusijas noslēgumā. Yes. Mišel Kosmidis from the... Došu vārdu vēl komisijas pārstāvim Mišelam Kosmidis. Kungam lūdzu. Here. Yes. Uh, Our president, one and a half. yes. Thank you very much. Kosminas kundze. Um, jā, paldies uh, jums par šīm diskusijām, ko organizējat šodien. Tās bija ļoti interesants. Vēlos tikai piebilst vienu lietu. Jūs redzat, arī šeit jau telpā arī ir diezgan dažādi viedokļi, un tie ir ļoti nopietnas sadursmes arī politiskā ziņā, un tieši tāpēc komisija mēģina arī, protams, savu priekšlikumu panākt līdzsvarotu atspoguļojumu, tad, tad līdzsvarot pieeja, kas arī atbilst un ir līdzsvarota un atbilst mēķim. Uh, Mērķis, protams, ir mazināt korupciju, atturēt no korupcijas darbībām un atturēt Eiropas uzņēmumus no tādām rīcībām un nodrošināt arī lielāku atskaitāmību un uz atbildību. Mēs piekrītam arī, protams, jums, un no tiešām te ir iekļauta pārskatu klausula, un direktīvu nākotnē arī varētu arī pēc 500 gadiem pārskatīsim, un ir iespēja, protams, arī tad paplašināt arī uh, iekļaut vēl papildus cits nozars. Pēc tam, kad esam izanalizējuši šo situāciju. Bet šobrīd mēs šķiet jau varam panākt vienošanos par to, kā tad ir tie galvenie priekšlikumi, par ko tad komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu. Paldies, Brantners kundze vēl. Paldies jums visiem. Paldies jums, godāt eksperti. Un paldies jums, kas iedāties no tiešām visam tālām lietām. Nu, mēs te nerunājam par izmaksām. Es domāju, ka pavisam ir skaidrs. Jo bijuši arī daudz un dažādas bāžas par to, tā kā tagad mēs speciāli to pasakām, ka tas tā nav. Vēl otrs par šo slieksni, ja materiālo slieksni, kas tad skaitās, kad piemērojam šos noteikumus. ASV, protams, jau ir mums priekšā, viņi ir ieviesuši šos noteikumus un tas spēkā. Tad, protams, te vienmēr jau būs runa par tādām sarežģītākām valstīm, bet tas būs arī politisks jautājums. Uzņēmumi, protams, vērsti uz peļņu, bet uzņēmums darbojas ar valstīm, kas darbojas politiskā vidī. Un, kā Šelihans norādīja, mūsu pienākums ir nodrošināt šo mugurkaulu, nodrošināts tādu stingru stāju, un tāpēc ir jānodrošina šāds nelokām nostāja. Un, protams, būs arī veidi, kad arī atsevišķi mums varēs piekrist par arī ziņošanu, kādā ziņā mērķis mums ir nodrošināt vislabāko informāciju. Un sarunas ar vien būs smagas noteikti, vienalga arī padomē. Un es gaidu jūs atbalstu un jūs papildus ierosinājums, un tad par to visu balsosim. Tāpat arī kopā ar ēnu referentiem mēģināsim panākt iespējami plašu kompromisu. Paldies! Paldies jums, paldies jums visiem par ieguldījumu. Manuprāt, tas bija ļoti labs debats. Tagad pārtraukums līdz pulksten trijiem pēcpusdienā. Paldies!